Prego prendere posto. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sāksim sanāksmi. Mēs jau esam nedaudz aizkavējušies. Mēs saskārāmies ar nelielām grūtībām, tāpēc, kad bija traucēta uh, avio satiksme un um, Daži parlamentārieši, dažu nacionālā parlamenta pārstāvi ir paziņojuši, ka ieradīsies ar nokavēšanos, bet katrā ziņā viņi ieradīsies. Man būtu viens paziņojums. Vēlējos jūs informēt, ka um, šī sanāksme tiks pārraidīta arī internetā un tā tiks ierakstīta. Es jau īpaši vēlos eh, šeit sveikt visus Nacionālo parlamentu pārstāvis, kas ieradušies uz mūsu šādienas sanāksmi. Šodien tiks pārstāvētas 19 Eiropas Savienības dalībvalstis, tātad 19 Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi ir piekrituši piedalīties šajā sanāksmē. Varbūt eh, dažu valstu pārstāvi nebūs ieradušies. Eh, Grieķijas parlamentā vakar notika uzticēšanās balsojums un iespējams, ka, piemēram, šīs valsts pārstāvi neieradīsies, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka šis skaitlis, ko es minēju, jau ir pietiekami liels. Un sveicu jūs visus šeit. Kā jūs zināt, saskaņā ar uh, Lisabonas līguma 12. pantu ir paredzēta plašāka darbības koordinācija starp uh, Eiropas Savienības institūcijām un dalībvalstu nacionālajiem parlamentiem. Lai mēs uh, ātrāk un efektīvāk veidot Eiropas Savienību. Un tāpēc mums kopīgi ir jārunā par uh, tiem jautājumiem, kas mūs visus nodarbina, uh, ne tikai parlamentos kopumā, bet arī atsevišķās komitejās, un tas ir viss ļoti svarīgi, tāpēc, lai mēs pietuvinātu pilsoņus Eiropai, lai Eiropas parlaments būtu tuvāks pilsoņiem, un lai arī nacionālajā parlamenta būtu tuvāk pilsoņiem, un tas dod iespēju arī nacionālo parlamentu pārstāvjiem uh, Um, veikt tādu kā kontrols funkciju, bet arī zin, dot zinām impulsu nacionālo jeb dalībvalstu valdību darbībai, lai veicinātu patiesu Eiropas līmeņa integrāciju un lai pātrinātu to. Šodien mūsu darba kārtībā ir divi punkti, kas ir svarīgi šajā kontekstā, un šorīt mēs vispirms runāsim par aktu par Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās. Tas ir jautājums, kas interesē um, dalībvalstu pārstāvis neapšaubām. Neatkarīgi no tā, kāds lēmums tiks pieņemts Eiropas Savienības līmenī, dalībvalstīm būs jāratificē šis lēmums un attiecīgi jāratificē šīs izmaiņas, jeb grozījumi, kas tiks veikti 2000, eh, 1978. Eh, gada 20. septembra aktā par Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu un par noteikumiem, kā notiek šīs vēlēšanas. Mēs runāsim par uh, svarīgākajiem jauninājumiem, kas tagad attiecas uz uh, mums, proti pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un viens no jautājumiem uh, ir pilsoņu iniciatīva. Vairākas dalībvalsts ir uh, aicinājušas komisiju uzsākt likumdošanas iniciatīvu, un tas arī ir veids, kā pietuvināt pilsoņus Eiropai un tās institūcijām. Arī šajā jautājumā mums būtu jādiskutē. Mēs jau esam saņēmuši arī 12 dalībvalstu ziņojumus. Un noteikti šās dienas diskusijas papildinās jau iepriekš saņemto informāciju un saņemtos priekšlikumus. Jo īpaši tāpēc, ka Darbs pie pilsoņu iniciatīvas un darbs pie groza aktā par Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanu ir jāpaveic pavisam drīz. Mums ir pavisam drīz jāapkopo visi grozījumi, un es ceru, ka šās dienas sanāksmē mēs noteikti dzirdēsim arī interesants priekšlikums. Jūs esat saņēmuši šās dienas darba kārtību. Šī darba kārtība tika sagatavota konsultējoties ar dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem, kas strādā šeit Briselē. Ceru, ka jums nav iebildumu pret piedāvāto darba kārtību. Ceru, ka varat tai piekrist. Tātad, kas ir mūsu šāsdienas darba kārtībā? Pēc eh, maniem īsajiem ievadvārdiem Eiropas parlamenta deputātiem un dalībvalstu deputātiem būs iespēja iesaistīties diskusijās, bet eh, šīm diskusijām būtu nepieciešama zinām kārtība, tāpēc jums ir izdalīta neliela kartīte, eh, kurā jūs, kuru aizpildot jūs varat pieteikties Lai iegūtu iespēju izteikties, jums ir jāiedod šīs kartītes um, sekretariāta pārstāvjiem, kas atrodas šeit pa labi zālē. Tātad aizpildot uh, šo kartīti, uh, saņemot visu šīs kartītes, mēs varēsim attiecīgi aprēķināt, cik daudz laika mēs varēsim dot katram runātājam, lai dotu iespēju izteikties visiem tiem, kas to vēlas. Un tie, kas vēlas, attiecīgi varēs paust savu viedokli. Es vēlos atgādināt, ka šā rīta darbs noslēdzas ar pusdienām, uz kurām jūs tiekat laipni aicināti. pusdienas, kuras organizē Eiropas parlaments, un šo pusdienu laikā jūs arī brīvi varēsiet turpināt šā rīta aizsāktās diskusijas. Tātad tagad pievērsīsimies jautājumam par grozījumiem 1976. gada 20. septembra aktā, kas šobrīd ir spēkā. Šis vienotais vēlēšana likums būtu jāgroza Līgumā par Eiropas Savienības darbību tā 223. pantā ir paredzēts, ka mums ir jāizdara izmaiņas vēlēšanu likumā. Mēs no tā nevaram izvairīties. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, e, jo sākot jau e, no Eiropas Savienības pašiem pirmsākumiem, sākot ar 1951. gadu, tika paredzēts vēlēšana likums e, Eiropas Savienībai. Pēc tam tika izdarīt vairāk mēģinājumi grozīt attiecīgi šo likumu, un, kā jūs zinat, tad pirmās tiešās vēlēšanas, Eiropas parlamenta deputātu vēlēšanas, notika tikai 1979. gadā. 2002. gadā tika veiktas nelielas izmaiņas šajā likumā saskaņā ar Anastasopolus kunga sagatavoto ziņojumu. Jāsaka, ka šīs izmaiņas nebija ievērojams un Andrew uh, Duffs eh, tagad ir iecelts par referentu, kas atbildīgs par dokumentu, kur mēs sagatavojam, lai grozītu 1976. gada aktu par Eiropas deputātu vēlēšanām. Jūs visi zināt, ka Eiropas uh, parlamenta vēlēšanas uh, interesē arvien ma mazāk pilsoņu, arvien mazāk pilsoņu piedrā, piedalās tajās un pēdējo gadu laikā to uh, iedzīvotāju skaits, kur dodas un kur dodas uz vēlēšanu iecirkņiem, samazinās par 20%. Šķiet, ka atspoguļojums medijos par Eiropas Savienības, eh, Eiropas parlamenta deputātu vēlēšanām nav pietiekams, un varbūt situācija nav vienāda visās valstīs, bet eh, lielā daļā dalībvalstu ir zināmas problēmas, un būtu jāpanāk tas, lai Eiropas parlamenta deputātu vēlēšanas tiktu uztvērts par tikpat nozīmīgām kā nacionālās vēlēšanas. Uh, lai mēs panāktu, zinām, līdzsvaru un lai pateicoties arī vēlēšanu sistēmai mums izdotos panākt lielāku Eiropas līmeņa integrāciju. Andrew Duff sagatavotais dokuments tātad paredz e, veikt grozījumus 1976. gada aktā. Mērķis ir panākt e, grozīšanu stāšanos spēkā līdz 2014. gadam. To nav tik viegli panākt, jo mums ir jāpanāk šī dokumenta ratificēšana no dalībvalstu puses. Un es ceru, ka šās dienas diskusijas mums palīdzēs pavirzīties uz priekšu šajās debatēs. Nu, šķiet, ka esmu izteicies jau pietiekami ilgi, un tagad došu vārdu kolēģim Dafkungam, kas jūs iepazīstinās uh, konkrētāk ar šo priekšlikumu. President, uh, priekšsādātā kungs. Paldies par ievadvārdiem un kā izskaidrojāt kontekstu šim ziņojumam tik ļoti skaidri. Man prieks veikt kolēģis arī no valstu parlamentiem. Sadarbība parlamentāriešu vidū kā tāda mums ir nepieciešama, lai uzlabotu demokrātijas kvalitāti Eiropā. Lai stiprinātu populāro ES leģitimitāti. Pēdējo 10-12 gadu laikā mēs uh, gatavojām līguma grozījumus, uh, kas uh, uzlabojuši eh, statūtu leģitimitāti līgumā diezgan dramatiskā veidā. Konventā mēs eh, nedomājām par to, lai eh, leģitimitāte parlamentam būtu arī populāra. Un es domāju, ka, mm, ja sabiedrība ir nedaudz sarūktināta, nemierīga. Tad tas ir tāpēc, ka mēs nerunājām par mm, parlamenta sastāvu un vēlēšanu procedūru. Tagad mēs veidojam uh, konkrētākas ekonomikas pārvaldes, pārvaldības formas, un eh, tas skar tiešāk pilsoņus, eh, nodokļu maksātājus, ne tikai pilsoņus, eh, vēlētājus. Tā kā mums jābūt īpaši piesardzīgiem, lai parādītu, ka parlaments, parlamenta popularitāte, lai parlamenta popularitāte pieaugtu, lai to novērtētu un saprastu priekšlikumu pakotne, ko es iesniedzu, ir visiem izdalīta. Es nedomāju, ka jūs um, esat izlasījuši to visu, ne īpaši vēsturisko fonu un um, skaidrojumu. Un um, priekšlikumam evolūciju kā mēs nonācam pie uh, tiešām vispārējām vēlēšanām. Bet svarīgi tomēr ir izprast uh, vēsturisko kontekstu, lai saprastu, ko mēs vēlamies. Ir četri principi, pamatprincipi šajā priekšlikumā. Un tātad uh, augšupējošā uh, kārtā, pēc svarīguma, es mēģināšu tos arī prezentēt. Pirmkārt, mums eh, ir privilēģiju un eh, imunitātes problēma. Eiropas parlamenta deputātiem. Šobrīd mums ir režīms, kas eh, tika nodibināts 1965. gadā. Saskaņā ar privilēģiju un imunitātes protokolu. Un eh, saskaņā ar šo protokolu deputātiem ir jāstrādā saskaņā ar valstu likumdošanu. Un tas uh, rada konsekvences un kohēzijas problēmas un arī uh, statusa vienlīdzīguma problēmas deputātiem. Un eh, es vēlos, lai šis 1965. Eh, gada protokols tiktu pārskatīts. Otrā lieta skar Eiropas Savienības pilsoņu problēmas, kas eh, dzīvo valstīs, kas nav viņu dzimtās valstis šādu pilsoņu saskaņā ar Eurostat datiem ir 4 miljoni, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, nevis tie valstī, kur viņi ir pilsoņi. Un līgums nosaka, ka pilsoņi, kas uzturas uh, ārvalstīs, piedalās gan Eiropas parlamenta, gan pašvaldību vēlēšanās. Praktiski tas ir problemātiski. Ir grūti ieviest šos noteikumus praksē. Ir um, bijuši vairāki birokrātiski šķēršļi pilsoņiem, kas uh, gribēja uh, balsot uh, um, EP vēlēšanās. Un arī politiskā veida šķēršļi mums ir bijuši dažās valstīs. Dažu valstu kompetentās iestādes mēģina uh, Uh, kavēt pilsoņus, neļaut viņiem īstenot šīs tiesības. Mums ir direktīva 9309, kas uh, mēģina īstenot šo līguma klauzulu, kas uh, tika izstrādāta Māstrihtā. Komisija mēģināja reformēt pārskatīt šo klauzulu, lai vienkāršotu procedūras, lai atvieglotu. Visiem pieju šai līdzdalības demokrātijai, bet eh, komisija tika noblatēta padomē, un es vēlos eh, plašāku vēlēšanas, vēlēšanu sistēmu vēlēšanu sistēmas uh, reformu. Es vēlos, lai komisija atkal izskatītu situāciju un nāktu klajā ar uh, radikālāku priekšlikumu, kas uh, labāk atspoguļos šie brīži noteikumus vēlēšanu likumā. Trešais um, elements no četriem, ko minēju, skar vietu sadalījumu 27 valstīm, kas mums ir parlamenti. Jūs zināt, mums ir 751 vieta, un šīs vietas jāsadala starp 27 valstīm pamatojoties uz degresīvas eh, proporcionalitātes eh, principa, kas ir atrunāts līgumā. Mums ir politiskā vienošanās eh, starp parlamentu un padomi. Ko darīt ar degresīvo proporcionalitātes principu? Tas uh, vēl ir jāparedz likumā. Un, um, principā, ir bijuši deviņi šie principa pārkāpumi līdz šim. Un parlamentam nevajadzētu pārkāpt līguma noteikumus. Un pat, kad uh, parlamentam pievienosies vēl 18 deputāti, kam jānotiek saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tik un tā būs eh, pieci gadījumi, kad eh, līguma noteikumi eh, tiek pārkāpti un tas nav pieņemami. Un vietu sadalīšanas sistēma kā tāda līdz šim ir um, bijusi diezgan haotiska, neskaidra, uh, politiski miglaina un visās uh, Principā tas bija kompromiss, par ko vienojās dalībvalstis parlamenta konferences. Šis kompromiss būtu vairāk eh, pieņemams kazino, nevis uh, uh, Eiropas parlamentā. Tad es principā piedāvāju uh, matemātisko formulu, lai sadalītu šīs uh, 750, šo 751 vienu vietu kas principā būtu problēmas tehnisks risinājums. Protams, par to politiķiem ir savi uzskati, bet pirms eh, politiķiem būs iespēja izteikt savus viedokļus, eh, matemātiķiem jāvienojas par formulu, un parlaments uh, spēris soļus, lai finansētu šo eh, pasūtījumu. Un eh, matemātikas profesors, kas ir eksperts un profesionāls, eh, izstrādājis šo formulu, ko varēs izmantot. Ceturtais elements un uh, pats svarīgākais. Dramatisks. Es vēlos um, izveidot um, visu Eiropas vēlēšanu iecirkni, lai ievēlētu ekstra 25 uh, parlamentāriešus. Sarakstu sagatavos Eiropas politiskās partijas, kas mums ir. Bet neskatoties uh, uz to, ka šīm politiskajām partijām ir šarms un uh, griba, uh, tās uh, neklasificējas kā uh, pilntiesīgas partijas. pagaidām. Un es domāju, ka uh, mums ir nepieciešams uh, ļaut politiskajām partijām piedalīties uh, procesos, kas raksturīgi demokrātiskai valstī. Un mums ir nepieciešams piešķirt EP vēlēšanu sistēmai pārobežu raksturu katram balsotājam būtu div, iespēja nodot divas balses šajā iecirknī. Pirmkārt, reģionālajā iecirknī un savā reģionālajā iecirknī, un otrkārt, otrā balss būtu lai nobalsotu par uh, vienu no šiem 25 kandidātiem otrajā sarakstā. Es uh, vēlos, lai mums būtu semi preferenciālā sistēma, lai balsotāji varētu izvēlēties vai balsot par bloku, par visu sarakstu, ko piedāvā politiskās partijas vai par individuālo uh, kandidātu šajā sarakstā. Es eh, vēlētos, lai komisijas eh, priekšsēdētājs eh, pēc Barozo kunga tiktu ievēlēts ar šī pārobežu saraksta palīdzību. Mums, mēs eh, daudz esam runājuši par to, kurš eh, varētu eh, vadīt komisiju, bet atrast šādu līderi, nīpaši tādu lielu, dižu personību, izrādās diezgan sarežģīti, jo tādas spilgtas eh, personības eh, parasti mm, nevēlas ciest neveiksmi. Ja mēs eh, liksim viņiem piedalīties mm, parlamenta darbībās, mm, tas labāk atspoguļos parlamenta darbības veidu, raksturu un kultūru. Tātad uh, trīs elementi tik minēti - privilēģijas un imunitāte, matemātiskā formula un uh, pārobežu saraksts. Tas viss pieprasīs līguma grozījumus. Daudz saka, ka noguruši no līguma. Un atvainojiet, neviens man neteica, ka man vajadzētu būt nogurušam, kad es uh, ierados šeit, lai šeit strādātu, jo līgums gal galā ir dzinējs spēks integrācijai, demokrātijai, Un mēs konstitucionālo lietu eksperti mums īpaši jāprūpējas, lai grozījumi līgumā palīdzētu veicināt integrācijas procesu. Parlaments tagad inicijējis visus šīs lietas, un Tā ir sekundārās likumdošanas daļa. Ar to lielākoties nodarbojas komisija. Kaut arī parlamentam noteikti jāinicē priekšlikumi, lai grozītu vēlēšanu procedūras. Parlaments eh, iespējams decembrī plenārsēdē apstiprinās šos eh, priekšlikumus, un tas, eh, tie tiks nosūtīti padomēji, un eh, priekšstā prezidents Hermans Van Rompējs personīgi nodarbosies ar šo dosiem. Priekšlikum, ar priekšlikumiem nodarbosies tātad Hermans Van Rompējs, nevis rotējošā trijo prezidentūra. Un kā prezidents teica, mums ir um, uh, diskusijas par to, vai starpvaldību konferenci vajadzētu sākumā uh, apspriest uh, šīs lietas. Es, uh, es teiktu, ka mums jāorganizē konventa tikšanās. Uh, pirms starpvaldību konferences, jo iepriekšējās konvences sanāksmes, divas konvences sanāksmes, kurās piedalījos, bija ļoti pateikama pieredze. Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, EP un komisijas pārstāvjiem būtu jātiekas, būtu jāsatiekas uh, konventā, lai apspriestu šo grozījumu pakotni, manuprāt, tas dotu savus augļus un uh, rezultāts būtu pozitīvāks nekā, ja mēs uh, tieši būtu nosūtījuši šos, gro, šos priekšlikumus uh, uh, starpvaldību konferencī, bet es esmu atvērts. Par laika grafiku šeit nevar būt nekādu strīdu, ja mēs vēlamies reformu īstenot savlaicīgi. Uh, lai eh, efekti būtu sajūtam, sajūtam pirms 2014, jau 2014. gadā, mums eh, ātri jāiet uz priekšu. Atvainojiet, es runāju varbūt eh, diezgan ilgi, bet ceru, ka man bija interesanti klausīties. Paldies! E Lielas paldies! Paldies par šo izklāstu Es domāju, ka šis jautājums ir diezgan sarešķīts, un jūsu sniegtā prezentācija to noteikti nebija viegli sagatavot. Noteikti vēl ir arī citi aspekti, par kuriem um, būtu jārunā, kas ir pieminēti jūsu ziņojumā. Bet es domāju, ka jūsu uzstāšanās mums ļāva šodien saprast, kādi ir tie četri punkti, kas būs mūsu turpmāko diskusiju pamatā. Pagaidām ir pieteikušies seši runāt gribētāji, un Tie, kas vēlas izteikties, noteikti vēl var pieteikties, bet sākšu jau ar tiem, kas ir iesnieguši savus kartītes. Jāredz vēl daži deputāti vēlas izteikties. Tātad pagaidām ir pieteikušies četri dalībvalstu parlamentu pārstāvji un divi Eiropas eh, parlamentu pārstāvji. Nu, ko domāju, vispirms varētu dot vārdu dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem un tad Eiropas parlamenta deputātiem. Bet, protams, ja jūs vēlaties izteikties, jums ir tāda iespēja. To es saku visiem pārējiem. Vispirms uh, vārds Somijas kolēģim. Uh, paldies, priekšsēdētāja kungs. um, Dafa kunga darba dokuments. Ir patiesi ļoti interesants. Um, daudzas lietas tajā ietvertas, kur arī no Somijas puses mēs noteikti varētu atbalstīt. Protams, mums ir vēl konkrētāk jāpārbauda, bet jau tagad varu teikt, uh, ka es nu, noteikti e, ņemot vērā šo domu par vispārējo Eiropas sarakstu, e, to noteikti atbalstīšu. E, tas droši vien arī tomēr palielinātu um, parlamentāriešu, Eiropas parlamentāriešu skaitu, Eiropas parlamentu lielumu. Eh, kas attiecās uz vēlēšanu tiesībām, tiesībām vēlēt, eh, tad, protams, ir demokrātiski principi, un es to vēlos atbalstīt, bet, protams, mums ir arī jāpārdomā šie visi priekšlikumi, un mums tiešām vajadzētu pārbaudīt, vai arī mums ir nepieciešams šīs e, pārobežu tiesības e, un imunitātes, e, kas attiecās uz, piemēram, klimatu, tad vajadzētu pārdomēt, vai Eiropas parlamentam tam vajadzētu rīkoties līdzīgi kā nacionālajiem parlamentiem, proti, uh, Eh, kā tur izveidotu arī labas eh, prakses šajā sakarā. Kas attiecās uz eh, vēlēšanu termiņu, tad es domāju, ka mājas tiešām būtu labs laiks, jo tas vēl nav atvaļinājuma laiks Piemēram, jūnijā jau Ziemeļvalstīs bieži ir atvaļinājums, eh, tad, kad notika šīs vēlēšanas. Jā, ir eh, vesela rinda jautājumu, par kuriem es eh, domāšu. kas attiecās uz vēl papildu parlamentāriešu skaitu, tad man tas būtu tomēr vēl jāpārdomā. Un šis jautājums, eh, protams, nedrīkst saprast, eh, tikt saprast negatīvā veidā. Paldies! Grazie, Ororivri Kosk. Paldies! Paldies Koskiniem kungam! Un tagad vārds. Lūdzu, Bonis kungam, apvienotās karalistas pārstāvim. Lielas paldies priekšsēdētāji! Pateicos jums par to, ka esat uzaicinājuši dalībvalstu parlamentu pārstāvjus piedalīties šajās diskusijās. Es apsveicu arī Dafa kungu par uh, lieliski sagatavoto ziņojumu, tāpat kā uh, kolēģis no Somijas. Es varu teikt, ka uh, apvienotās karalists parlaments vēl nav pieņēmis nostāju par šiem priekšlikumiem, bet uh, es saprotu Dafa kunga vēlmi kas ir mūsu visu vēlme, proti panākt lielāku sabiedrības līdzdalību Eiropas parlamenta vēlēšanās. Jo īpaši pēc uh, tam, kad Lisabons uh, eh, līgums ir stājies spēkā un uh, tam ir milzīga nozīme mums visiem. Jūs priekšsēdētāji pats pieminējāt vienu, kas neapšaubām ir problēma, proti tas, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas daudzās dalībvalstīs tiek uzskatīt par iespēju um, atbalstīt vai neatbalstīt um, attiecīgi tā laika um, dalībās valdības uh, darbību. Un, ja mēs uh, grasāmies detalizētāk runāt par šādu veidu priekšlikumiem, tad mums ir uh, jāsaprot, ka ir vēl viena problēma, proti, ka dalībvalstu valdības un dalībvalstu parlamenti diezgan negribīgi atzīst to, ka Eiropas parlamentam ir arvien eh, pieaugušāka loma, un tas nozīmē, ka bez eh, politiskās vadības eh, dalībvalstīs būs ļoti grūti vēlētāju prātos radīt izpratni par to, kāda ir Eiropas parlamenta loma. Nu, es, protams, nevaru izteikties atlikušo 26 dalībvalstu vārdā, bet Es domāju, ka šādas vadības, šādas te, uh, vadošās lomas katrā ziņā nav apvienotajā karalistē. Jā, es uh, piekrītu tam, ka mums ir nepieciešama uh, vienota pieeja Eiropas Savienības līmenī, bet vienlaikus ir jāsaprot, ka ir arī nacionālās atšķirības, gan atkarībā no tā, kā ir uzbūvēti, teiksim, vēlēšanu apgabali. Uh, Un es domāju, ka mēs noteikti saskarsimies ar problēmām arī turpmāk. Es domāju, priekšsēdētāji, ka 2014. gads ir ļoti ambiciozs mērķis. Es zinu, ka um, Dafkungs necieš no noguruma, bet uh, man tomēr ir bažas uh, par to, vai nacionālo, tātad dalībvalstu parlamentāriešiem nav uh, Eh, zināms nogurums un vai viņi eh, tikpat sparīgi ir gatavi ķerties eh, pie to problēmu risināšanas, ar kurām dalībvalstis šobrīd saskars. Un ja mēs tik tiešām grasāmies virzīties uz priekšu šajā jautājumā, mums būtu jāpieņem mazāk ambicios darba grafiks. Mums ir jābūt atvērtiem diskusijām un jācenšas gūt atbalstu no dalībvalstīm, no dalībvalstu parlamentāriešu puses, un neaizmirsīsim arī par dalībvalstu politiskajām partijām. Kampaņās par šādu veidu izmaiņām, tātad kampaņas par šādu veidu izmaiņām noteikti notiks arī dalībvalstīs, un tāpēc dalībvalstu politiskajām partijām būs noteikta loma. Un es domāju, ka daudzas partijas varbūt teiks, ka tās nav gatavas piekrist eh, šādām pārmaiņām, vismaz ne tik īsā laikā. Es domāju, ka šis eh, grafiks ir pārāk optimistisks, bet es katrā ziņā varu piekrist Dafa kunga ambīcijām. Paldies! Grazie! Eh. Paldies! Mēs runājām par grūtībām, bet es domāju, ka ja nav projektu, ja mēs nerīkojamies, ja mēs sēžam eh, rokas salikuši klēpī, tad mums neizdodas virzīties uz priekšu. Un tagad vārds eh, Eiropas parlamenta pārstāvim. Šefin kungam. Jā, es lielā mērā eh, piekrītu Dafa kunga ambīcijām, un es vēlētos teikt, ka es runāju kā EPP ēnu referents eh, Dafa kunga ziņojumam. Es pilnībā piekrītu tam, ka visi Eiropas uh, Savienības līmeņa jautājumi, kas ir jārisina Eiropas Savienības līmenī, es domāju, ka tā paveikšanai uh, Šāda veida sadarbība kā šodien starp Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamentu deputātiem ir ļoti svarīga, un es domāju, ka galvenais, kas izskan mūsu šādienas diskusijās, ir tas, ka Eiropas parlaments ir e, jāņem vērā kā svarīgs spēlētājs e, arī tādos jautājumos, kas ir saistīti ar dalībvalstu iekšējo situāciju. Kas attiecas uz Dafa kunga ziņojumu, tad mēs e, cenšamies domāt par pilsonības jautājumu, kā mēs varētu e, panākt tādu pilsonību, lai būtu zināms līdzsvars, vienlīdzības starp nacionālo līmeni un Eiropas Savienības līmeni. Un es domāju, ka šī te dubultā pilsonība netiek atzīta, un tāpēc Dafa kunga ziņojumā paustais tik tiešām būtu vēlams. Bet problēmas, manuprāt, rodas, ja mēs paraugamies uz to, cik ātri mēs vēlamies ieviest šīs izmaiņas. Es domāju, ka mums būtu jārīkojas citādi, jo es domāju, ka šobrīd nav iespējams šo darbu paveikt tik ātri, kā Dafa kungs to vēlētos. Un uh, es tik tiešām ceru, ka es pārstāvu savas partijas lielākās daļas vairākumu. Uh, šādas te pārmaiņas tik īsā laikā, manuprāt, nav realistisks. Ņemot vērā tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies - ekonomiskās, politiskās, sociālās un cita veida problēmas. Tātad Dafkunga ziņojumā uh, paustās idejas, manuprāt, ir ļoti vēlams. Mums nav arī iebildumi pret pārnacionāliem sarakstiem, bet ne tagad, ne pagaidām. Un es domāju, ka tas ir vissvarīgākais arguments šobrīd. Uh, Jāsaka vēlreiz, es piekrītu idejai par konvenciju, par visiem spēlētāju iesaistīšanu, bet es vēlreiz uzsvērtu, ka, manuprāt, tas nav vietā šobrīd. Un iespējams, ka risinājums ir uh, tieši šī ilgstošā kampaņa, uh, ilgstošas diskusijas ne tikai uh, šajā formā, bet arī citos, uh, citviet. Un mums ir jādomā arī par to, kā mēs varētu. Uh, ieviest Eiropas dimensiju Eiropas pilsoņu apziņā, un es domāju, ka mēs piekritīsim tajā, ka Eiropas dimensijas trūkums ir uh, galvenais trūkums, jo pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā šim parlamentam ir milzīga loma, un es domāju, ka lielākais vairākums Eiropas pilsoņu gluži vienkārši neapzinās to. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas, ka uh, samazinās uh, vēlētājs skaits Eiropas parlamenta vēlēšanās, ir tikai aizbērg redzamā daļa. Tas nebūtu neatspoguļo patieso situāciju Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka uh, Dafkunga argumenti ir uz pareizā ceļa, un es atbalstu, uh, un es ceru, ka uh, dalībvalstu parlamentārieši eh, atspoguļo šodienas diskusijas, atgriežoties mājās, informēs par to. Paldies! Grācija un Rivolišē. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Luksemburgo, prego. Un uh, mēs uh, lūgtu konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju no Luksemburgas. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos teikt, ka es ar lielu prieku ierodos uz Eiropas parlamentu un jo īpaši viesojos šajā um, konstitucionālo lietu komitejā. Jo konstitucionālo lietu komiteja vienmēr ir solīta priekšā diskusijās un pārdomās par institucionāliem jautājumiem un līgumiem. Uh, Tāpēc šobrīd mēs šeit tiekamies brīdī, kad daudzi mūsu vidū varbūt ir pārsteigti eh, par to, ka tik īsi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs jau atkal uzsākām diskusijas par institūcijām, bet es domāju tomēr, ka tas ir interesants jautājums. Es esmu spēcīgs eh, Eiropas Savienības parlamentārās dimensijas atbalstītājs, jo es uzskatu, ka šīs parlamentārās dimensijas eh, nostiprināšana uh, nodrošina vairāk demokrātijas un plašāku demokrātiju Eiropā. Un, un, kad mēs paraugamies uz vēlētāju aktivitāti Eiropas parlamenta vēlēšanās, tad nāks secināt, ka daudzi neinteresējas par Eiropas demokrātiju un tāpēc kaut kas būtu jādara šajā ziņā. Tāpēc es uzskatu, ka šī ideja par konventu sasaukšanu ir ļoti interesanta. Šī konventa, kas ir ierakstīts Lisabonas līgumā, varbūt ne tik daudz, lai diskutētu par izmaiņām līgumā tieši, bet jo drīzāk, lai runātu par eh, demokrātijas trūkumu Eiropas Savienībā. Es tik tiešām domāju, ka pilsoņiem, pilsoņi mm, īsti nesaprot par to, eh, nesaprot, kas notiek uh, Eiropas Savienības līmenī pilsoņi gluži vienkārši nesako eh, tām aktivitātēm, kuras īsteno komisija, parlaments, citas uh, institūcijas, un mums ir jādara kaut kas, lai mazinātu šo demokrātijas trūkumu. Es apsveicu Dafa kungu par lieliski sagatavoto dokumentu, un būt, man būtu daži komentāri. Vispirms es vēlētos teikt, ka ievada daļa ir lieliska ir jāiepazīst ar šo ievadu daļu, pirms mēs pievēršamies konkrētajām priekšlikumiem, jo eh, tur ir izklāstīta Eiropas demokrātijas uh, veidošanās un jo īpaši uh, garais ceļš uz uh, Eiropas parlamenta šās dienas lomu. Kas attiec uz prioritātēm, kuras piemina Dafa kungs, tad vispirms ir jāuzsver tas, ka Eiropas pilsoņu līdzdalība dažādās valstīs. Es nāku no valsts, tātad Luksemburgas, kur 40% Eiropas pilsoņu uh, ir eh, pilsoņi, kas nedzīvo regulāri uz vietas, un Luksemburga ir tā valsts, eh, attiecībā uz kuru tika piemērot atkāpi no Māstrihtas līguma, proti attiecībā uz dalībvalstīm, kur 20% uh, dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu nav uh, attiecīgās valsts pilsoņi, uh, var tikt uzlikti pienākumi, pirms šiem pilsoņiem tiek piešķirts uh, vēlēšana tiesības. Tiesības vēlēt. Pēc 15 gadu pieredzes šajā jomā es varu teikt, ka šāda atkāpe nav nepieciešama, šāda atkāpe vairs nav nepieciešama. Um, vairākums politiķu neuzskata, ka tas uh, būtu nepieciešams, un mums ir nācies konstatēt uh, sakojošu lietu. Vietējās vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās, uh, tie, kas nav Luksemburgas pilsoņi, kas uh, ir Eiropas pilsoņi, bet ne Luksemburgas pilsoņi, piedalās arvien vairāk. Arī trešo valstu pilsoņi piedalās arī, arī arvien vairāk. Bet tas ir garš ceļš, tas nenotiek vienas dienas laikā. Šis ceļš uz uh, lielāku līdzdalību vietējā līmenī ir diezgan ilgstošs. Bet uh, to nevar attiecināt uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Eiropas parlamenta vēlēšanās nāks konstatēt, ka uh, Eiropas pilsoņi, kuri nav Luksemburgas pilsoņi un dzīvo Luksemburgā, drīzāk balso savās izcelsmes valstīs. Tātad attiecīgi par savas valsts politiķiem, nevis Luksemburgas politiķiem. To ļoti svarīgi atzīmēt un uzsvērt. Un tas man liek domāt, ka pilsoņu uh, politiskajā līdzdalībā Eiropas Savienībā ir diezgan liela tendence pieturēties pie savas izcelsmes valsts politikas, pat ja šie pilsoņi dzīvo citā Eiropas Savienības dalībvalstī, nevis savā dzimtenē. Un tas noteikti ir jāpatur prātā, kad mēs runājam par Eiropas pilsonību. Andrew Duff eh, dokumentā pamanīja to, ka viņš eh, aicina uz radikālu procedūru. Mm, dažkārt tas ir izteikts tādā eh, vēlmes formā, proti, ka būtu jādod iespēja ne tikai balsot Eiropas vēlēšanās, bet arī Tātad nacionālajās, nacionāla parlamenta vēlēšanās es vēlētos teikt, ka pagaidām balstoties uz zināšanām par situāciju savā valstī, es varu teikt, ka tas e, nebūtu iespējams. Jā, tā tik tiešām ir patiesa politiskā problēma valstī, kurā 40% e, iedzīvotāji nav attiecīgi šīs valsts pilsoņi. Tā ir problēma, par kuru mēs atkārtot diskutējam bet es domāju, noteikti būtu interesanti dzirdēt arī par citu uh, valstu pieredzi no dalībvalstu parlamentāriešu puses par šo priekšlikumu. Vēl viens komentārs, kas man būtu par šo pārnacionālo sarakstu. Ne jau pirmo reizi tas tiek piedāvāts. Es zinu, ka 90. gados Eiropas eh, parlamentā tika sagatavot vairāki ziņojumi, kuros eh, tika izteikts līdzīga prasība un aicinājums. Es vienmēr esmu atbalstījis Eiropas līmeņa partijas, un es atceros, ka savulaik darbojos Eiropas parlamentā. Ap to laiku tika pieņemts māstrikts līgums. Mēs savulaik teicām, ka nav Nav pareizi, ka Eiropas parlamentā būtu tādi deputāti, kas nav atbildīgi uh, nevienai politiskajai partijai. Tāpēc Māstrihtas uh, līgumā uh, tika ierakstīts Eiropas partijas, bet jāsaka, ka um, mani ir sarūktinājis tas, kā uh, darbojas šīs partijas. Tās ir partija partijas, bet jāsaka, ka tās nav partijas tādā izpratnē, kā mēs to saprotam savās dalībvalstīs attiecīgi. Un tāpēc esmu nedaudz skeptiski noskaņots par uh, šāda veida attīstību. Un es personīgi uzskatu, ka Es īsti neredzu tam nekādu pievienoto vērtību, lai veicinātu uh, Eiropas demokrātiju un lai uzlabotu Eiropas Savienības darbību. Tas eh, var izraisīt vien lielas diskusijas par dažām atsevišķām eh, personībām, personālajām, bet tas noteikti nedos neko īpašu papildus Eiropas parlamentam kas tātad par Eiropas parlamentā darbojas eh, Eiropas pilsoņu pārstāvji. Un es priekšsēdētāju drīzāk vēlētos, lai mēs mēģinātu lai mēs organizētu um, pārobežu vēlēšanu apgabals. Tātad Luksemburgā mums ir sadarbība ar um, atsevišķiem Beļģijas, Vācijas un Francijas reģioniem. Un šādā veidā mēs eh, konkrēti piedzīvojam Eiropas eh, Savienības, Eiropas līmeņa dimensiju, jo tie cilvēki, kas eh, ierodas Luksemburgā arī no šiem reģioniem un ir zinām aprite, pārobežu aprite, un es domāju, ka tas varbūt lab, būtu labāks priekšlikums nevis kopēji sarakstī 27 dalībvalstīs. Nu, tas arī pagaidām būtu viss no manas puses priekšsēdētāji. Man būtu vēl daži komentāri varbūt par Andrew Duffa uh, kungu sagatavoto ziņojumu, bet uh, konkrēti es varu teikt, ka ir ļoti interesanti uzsākt diskusijas par uh, iespējām uzlabot demokrātiju, darot un darīt to ar konventu palīdzību un iesaistot visas puses. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Anģela Farūdžai. Maltas pārstāvē. Grazie, Sr. Prezident. Eh, Nefraħ lew ħaġa l-Lonri Daf. Paldies, priekšstādātā kungs. Paldies arī referentam Dafam par eh, šo ziņojumu. Ļoti saulēcīgi nāk eh, šie priekšlikumi. Es esmu no Maltas. Un tiešas vispārreiz vēlēšanas. Eh, mums ir nepieciešamas, lai redzētu, ka 27 valstīs eh, ir veiktas vēlēšanu sistēmas reformas, lai atbilstu līgumam. Un tagad mēs runājam par to, kā stiprināt demokrātiju Eiropā. Uh, Līdz ar to runājot par demokrātiju, jāskatās, lai, lai balsošanas tiesības tiktu ievērotas, lai balsotu tie, kas, kam ir šādas tiesības, un nebalsotu tie, kam šādu tiesību nav. Praktiski 2008. gadā Maltā Mēs runājam par dažu simtu balsu starpību, kas nosaka uzvarētāju um, vēlēšanās. Lielākām valstīm, protams, tas ir daudz sarežģītāk. Tātad, ja reformas nenotiks šajā sektorā, un Maltā mēs tā kā atpaliekam uh, no citām valstīm Eiropā, tad uh, mēs nevarēsim izdarīt to, ko pieprasa Dafa kungs savā ziņojumā. Sākumā jānotiek uh, reformām atsevišķās valstīs. Maltā saprot, ka katra valsts ir sava vēlēšana sistēma, bet um, Maltā katram ir tiesības balsot, bet uh, jāizmanto obligāti uh, apliecība, personības apliecība. Un kurš uh, ierodas ar apliecību, tas, uh, tam, ir, tam ir tiesības nobalsot. Un tā tas notiek um, vienmēr uh, pašvaldību vēlēšanās, vispārējās vēlēšanās, tiešās un vispārējās vēlēšanās. Un, diemžēl, pusei mūsu pilsoņu uh, apliecībām ir izbeidzies derīguma termiņš. Un tā ir valdības vaina droši vien, un uh, līdz ar to mēs īsti nevaram izkontrolēt, vai uh, atsevišķiem individiem ir tiesības balsot vai nē. Tātad kontrole ir uh, nopietna lieta. Kā mēs kontrolēsim to, vai kādam ir tiesības balsot? Un Maltā uh, vēlēšanu rezultāti tiek apstrīdēti, pat Eiropas vēlēšanu rezultāti. Tas nav, mums nav tā, ka uh, vēlētāju aktivitāte samazinās. Nav, nav tā, ka nobalst tikai 40% no uh, vēlētājiem, kā citur Eiropā. Mums ir 90% uh, vēlētāju, vai pat vairāk, kas vēlas balsot, un līdz ar to mums uh, jāskatās, kas notiek Eiropā. Uh, īpaši mazās valstīs, lai pārliecinātos, ka viss atbilst noteikumiem par papildu 95 deputātiem. Bet mums būtu šis atsevišķis saraksts 95 deputātiem no visas Eiropas. Es baidos. Uh, ka mūsu valstis nepiedalījās konsultācijās uh, par šo jautājumu. Līdz ar to es piekrītu tam, ko teica kolēģis no Somijas un tam, ko teica Lords Baunes no apvienotās karalistes. Mums vajadzētu papētīt situāciju atsevišķās valstīs, un ja tur mēs nevaram visu organizēt korektā veidā, tad mēs neesam gatavi reformēt līgumu. Paldies! Grazie per il suo intervento, onorevole Farrugia, e adesso uh, ho molti altri. Paldies Perūģas, Farūģas kungam, un man tagad ir vēl vairāk runātāji pieteikušies. Facendo un calcolo Tagad mēs nedarīsim tā, kad piedalīsies tātad debatēs nacionālajie un Eiropa, Eiropas parlamenti. Tagad mēs uh, mēģināsim vienu pēc otru runātāju <clears throat> aicināt, uh, lai mēs ne, nevienu nediskriminētu politiskā veidā. Um, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Arī es eh, vēlējoties pateikties eh, referentam Dafkungam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Un es vēlējos viņam izteikt eh, mūsu atbalstu, Eiropas ekoloģi, ekoloģijas grupas atbalstu šajā pieejā, kas noteikti mums palīdzēs eh, veicināt lielāku Eiropas Savienības demokrātiju un pietuvināt Eiropa, Eiropas pilsoņus eh, problēmu risināšanai. Es vēlētos vispirms jau precizēt, ka mēs lieliski apzināmies, ka uh, Eiropas parlamenta leģitimitāte no tautas puses ar to vien nepietiks, nepietiks arī vienkārši ar vēlēšanu eh, likuma reformu, bet tas viss, protams, var veicināt mūsu mērķu sasniegšanu, kā piemēram arī eh, šī minētā pilsoņa iniciatīva, par ko mēs runāsim pēcpusdienā, un kas varētu palīdzēt iet uz Eiropas eh, pilsonību, bet kas nebūs vienīgais risinājums. Ja mēs vēlamies nodrošināt to, ka mūsu mēs vēlamies panākt lielāku pilsoņu interesētību un līdzdalību, tad šobrīd neviens, mums būtu jāizmanto visi instrumenti un visi līdzekļi. Un es domāju, ka Dafa kunga ziņojums par vēlēšanu pārskatīšanu noteikti varētu veicināt šī mērķa sasniegšanu. Es vēlētos arī izteikt savus komentārus par četriem punktiem. Pirmais punkts attiecas uz Eiropas parlamenta deputātiem, kas tiek ievēlēti no transnacionālajiem sarakstiem. Es piekrītu šai pieejai kopumā, bet kāpēc 25 deputāti? Kāpēc tikai 25 un nevis vairāk? Un otrs jautājums. Kāpēc 25 papildus deputāti? Un kāpēc mēs nevarētu noteikt uh, tādu noteikumu, kura mērķis būtu panākt um, pārnacionālu um, ievēlēšanu, izmantojot tos sarakstus, uh, kas jau ir Eiropas līmenī. Tātad es gribētu zināt, kāpēc tieši šāds arguments un kāpēc tieši šāds skaitlis. Otrs punkts. Vēlēšanu iestādes izveidošana. Jā, varbūt tāda ir nepieciešama, bet viens, ko būtu vērts uh, apsvērt un precizēt, proti ir nepieciešamība nodrošināt šai vēlēšana iestādai neatkarību un garantēt tai arī iespēju darboties pilnīgi neatkarīgi, pieņemot savus lēmumus. Ja mēs varam to nodrošināt, tādā gadījumā tieši šai iestādēji būtu uh, jādod pilnvars izskatīt uh, Eiropas uh, parlamenta vēlēšanu strīdus gadījumus, protams, paredzot iespēju arī um, uz apelāciju. Trešais punkts ir saistīts ar um, vecumu šajās te pār, pār, pārobežu pārnacionālajās vēlēšanās 16 gadi, manuprāt, ir pienācīgs vecums, teiksim, pilsonības saņemšanai, bet eh, attiecībā uz vēlēšanu procesu man tomēr tas nešķiet īsti pareizi, jo uh, Tas nozīmē, ka mēs piešķirtu tiesības balsot pilsoņiem vecumā, kurā viņiem šīs tiesības netiek piešķirtas nacionālajā līmenī. Un visbeidzot, ceturtais punkts, es esmu pārliecināta, ka vēlēšana procedūras harmonizācija un proporcionātātes e, e, ieviešana, tāpat arī viens datums gan šiem te e, pārnacionālajiem Eiropas parlamentāri deputāti e, ievēlēšanai, gan arī pārējo Eiropas parlamenta deputātu ievēlēšanai mums e, būtu e, jācenš to panākt, lai veicinātu Eiropas demokrātiju. Paldies! Paldies, un tagad vārds Spānijas senatoram Fandemārs kungam. Gracias, señor presidente. En primer lugar, Adesso va, bene, eh, va bene. Eh, grazie Presidente, grazie signor Presidente. Sirsnīgi paldies, priekšsēdētāja kungs. Es būšu īs. E, protams, es vēlos pateikties Dafa kungam par šo iniciatīvu, arī par to, ka nacionālajie parlamentārieši tiek pieminēti, un ļoti svarīgi ir, lai mums būtu koordinācija starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Un kā nacionālais parlamentārietis šajā gadījumā, tātad manā gadījumā no Spānijas, tikai pirms dažām dienām es uh, uzzināju par šo iniciatīvu. Es zinu, ka Eiropas parlaments jau ilgāku laiku pie tā strādā, un tad droši vien būs saprotams, ka mums vēl nav izveidojies tāds stabils viedoklis šajā jautājumā. Es arī nevaru visu manu politisko partiju frakciju vārdā runāt. Mēs uh, vēlējāmies tātad izmantot šo izdevību pateikt jums, eh, ko es par to domāju. Iniciatīva, protams, ir ļoti in interesanta demokrātija, leģitimitāte un arī efektivitāte un Eiropas, paug Eiropas dimensijas paaugstināšanas un lielāka caurskatāmība vēlēšanu procesā gan nacionālajās dalībvalstīs, gan Eiropas līmenī. Eh, tas mums, protams, jāuzņem ir ar prieku. Bet tad rodās ļoti daudz jautājumu, Uh, fundamentāla lieta ir uh, šī koordinācija starp Eiropas uh, līmeņa vēlēšanu sistēmu un nacionālo vēlēšanu sistēmu. Un, manuprātā, nāk uzreiz tās tie sarežģījumi, kuri varētu rasties, piemēram, ja e, mēs pieņemtu, ka jau 16 gadu vecumā mēs varam vēlēt Eiropas parlamenta deputātas, bet tikai nacionālajos parlamentos tikai 18 gadu vecumā. E, tas taču e, radītu problēmas, tad kāds ar 16 gadīgs jau, protams, var vēlēt taču arī par nacionālo parlamentu. Vai tas ne tā? Mums vajadzētu šeit lielāku koordināciju šajā lietā. Arī uh, kop Eiropeisks vēlēšana saraksts, eh, tā ir ļoti jauka ideja, un eh, tas padara redzumu šo Eiropu, domu par kopēju Eiropu, bet tomēr man ir šaubas, es droši vien es ne, nebūšu arī vienīgais, kas attiecās uz šiem reģionāliem eh, vēlēšana apgabaliem, vairāk nekā 20 miljonu teritorijā, tas droši vien novedīs arī pie daudzām sarežģījumiem. Um, tas radīs arī varbūt interpretācijas, kuras nebūtu vēlamas. Uh, bet tas droši vien ir arī normāli, jo tas bieži notiek politikā, uh, arī nacionālajos parlamentos, ka mēs uh, kādu ideju ģenerējam, bet tad rodas kāda nesaskaņa ar kādu citu ideju mēs vēlamies kopīgu Eiropu un vēlamies ieviest arī vairākus reģionus, mums būtu jāstiprina gan augšējais līmenis, gan arī apakšējais līmenis, un droši e, tas, tas noved arī pie e, tādiem, nu, strīdīgiem momentiem bieži. Un, protams, mēs vēlamies arī izvairīties no šādām robežu problēmām. Es domāju, ka mums ir viela pārdomām, un arī izveidot šādu konventu, kur ne tikai Eiropas parlamenta varētu pied, parlamenta deputāti varētu piedalīties, bet arī Nacionālo parlamenta deputāti, tas būtu ļoti labi. Uh, un tad arī uh, pārdomas par to, uh, ka eh, pilsoņi, kuri nedzīvo savā nacionālajā valstī, bet citā valstī, ka tie varētu balsot. Spānijā, piemēram, dzīvo ļoti daudz ES eh, e savien, eh, Eiropas Savienības pilsoņi, kuri varētu piedalīties Eiropas vēlēšanās un nacionālajās vēlēšanās. Ļoti daudzi arī pilsētu mēri nāk no citām dalībvalstīm. Uh, Es nāku no Valencijas. Mums ir ļoti daudz pilsētu, kur dzīvo pilsoņi, eh, kuri ir, eh, kuri ir no citām Eiropas Savienības izcelsmes valstīm. Eh, man ir kolēģis no Kanārijas salām, un viņš saka, jā, pie mums ir tāpat līdzīgi. Tas nozīmē vienkārši tikai to, ka mēs esam ļoti dažādi mūsu nacionālajās valstīs katrā gadījumā arī, piemēram, britu pilsoņi pie mums var vēlēt. Un ļoti bieži e, šo citu valstu pilsoņi tiek arī par pilsētu mēriem. Un tagad noslēgumā es pateicos par šo iniciatīvu, kuru jūs e, sākāt, mums vajadzētu vēl pārdomāt un last labāko risinājumu Eiropas demokrātijai. Paldies! Es ļoti priecājos par šīs diskusijas norises gaitu un arī par tiem uzmundrinājumiem un priekšlikumiem, eh, kuri šeit ir. Arī eh, runātāji tiešām iesaistās diskusijās. Paldies! Eh, nākošais runātais Haudegī kungs Eiropas parlamenta pārstāvis un AFKO komitejas pārstāvis no sociālistu politiskās grupas. Paldies! Grupo eh, socialista en la Comisión Constitucional. Y le... Es patiesi esmu arī koordinators un uh, runāju ka šīs komitejas vārdā. Es visus sveicinu sirsnīgi. Un uh, mēs piekrītam arī Dafa kunga viedoklim. Uh, patiesi ir nepieciešams šīs lietas pārdomāt. Uh, un uh, arī viņš ir izstrādājis šo darba dokumentu, kuru mēs patreiz diskutējam, un mērķis ir uh, mūsu uh, vēlēšana dalību un piedalīšanās sistēmu stiprināt, uh, kā arī uh, kā arī uh, veicināt šo sadarbību starp Eiropas un Nacionālo parlamentu sistēmu un to izlīdzināt. Uh, un par to mums ir tagad jāpārdomā. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti labi, ko mēs šodien diskutējam, un mēs arī priecājamies, ka mēs varam jūsos klausīties, jo šī diskusija nevar notikt, ja mēs pavisam precīzi neuzinām, ko domā Nacionālajie parlamenti šajā jautājumā. Un, protams, eh, tur arī lielu lomu spēlē šīs eh, dažādās partijas, kuras eh, gan nacionālā, gan Eiropas līmenī spēlē svarīgu lomu. Un mums, kā politiskai grupai, ir arī savas pārdomas šajā jautājumā, un arī vēlētos norādīt uz tiem sarežģījumiem, kurus mēs redzam uh, Es gribētu norādīt uz uh, dažiem jautājumiem un uh, uh tagad aprobežos ar četriem punktiem. Pirmais jautājums - vēlēšana reforma. Un tā reforma, kur mēs liekam priekšā, uh, tam būtu jānovad arī pie nacionālo vēlēšanu sistēmu reformas uh, piemēram, visās dalībvalstīs tāpat būtu jāreformē tātad eh, personu vecums, kurš var piedalīties vēlēšanās. Eh, tad arī šīs eh, teritoriālās problēmas risināšana. Tāpat arī šie atklātie vai pusatklātie saraksti, um, kā arī izmainot, eh, izmainīt nacionālo likumdošanu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Eh, priekšlikums par to, ka eh, mēs izveidojam Eiropas konventu, lai diskutētu tikai par šo jautājumu. Es domāju, ka tas nav pietiekami nobriedis jautājums. Eiropai uh, taču jau Eiropā jau ir notikusi un noslēgta šī tiešām svarīgā reforma, un Eiropā ir daudz ekonomiska rakstura problēma, un es domāju, ka nebūtu liederīgi šajā gadījumā sasaukt konventu, kurš tikai šim jautājumam uh, pievērstos, un es vēlējos uh, ļoti uzsvērt arī uh, ka Eiropas padome, eh, kurai būtu jāsasauc šo konventu, ka tā mūs nesadzirdēs. Un no Eiropas parlamenta puses, ja mēs tiešām izteiksim šo vēlēšanu, es domāju, tas eh, neradīs atsaucību. Eh, protams, diskusija ir nepieciešama, tas ir skaidrs. Arī Eh, līguma eh, reformas, tātad analīze, kāda būtu iespējama, kur izmainīt šo vēlēšanu procesu būtu svarīga. Eh, iedomāsimies, piemēram, šo ekonomisko jautājumu, ekonomisko pārvaldības jautājumu mums sešas eh, direktīvas arī eh, tika stādītas priekšā, un nākošajā pusgadā mums ir jāzina, vai mēs varēsim saskaņot budžetus arī Eiropas komisijā, un šie ir temati, par kuriem tagad tiek diskutēts. Un eh, t, t, Līdz ar to šis ir tas globālais ietvars, kurā mēs darbojamies, un šeit varētu droši vien arī notikt šī līguma reforma, un um, par to jautājumu varētu sasaukt konventu. Uh, jā, interesants ir arī priekšlikums par šīm pārnacionālajiem sarakstiem, bet mēs kā politiskā grupa nevaram par to neko teikt pagaidām vēl, bet tikai norādīt uz dažiem jautājumiem, uh, cik reprezentabls būs šis saraksts, eh, kurš eh, nebūs par visām valstīm, eh, lai būtu gan nacionālā pārstāvniecība, gan proporcionālā pārstāvniecība, tā nebūtu izlīdzināta, jo droši vien šis saraksts daudzās valstīs mm, netiktu ļoti labi pieņemts. Un varbūt tas novest arī pie tādas duālas sistēmas. Tātad būtu divi veidi parlamentārieši, it kā bū, tur būtu divas kategorijas, tad rastos arī risks, ka, šī pārnacionālais, ka šis pārnacionālais saraksts, piemēram, tajā būtu slavenas personības, cilvēki ar vārdu, vai tas nebūtu uh, saistīts ar politisko pārstāvniecību jautājumu. Un uh, mēs esam nobažījušies par to, ka šāds saraksts varbūt būtu ļoti attālināts no tiešām no pilsoņiem. Un ja mēs vēlētos šo lielāku uh, tuvumu pilsoņiem, tad būtu divas vēlēšanu urnas, tātad viens saraksts, kur vēlētāji pilsoņi nemaz nepazītu. Tas būtu e, diezgan haotiski varbūt pat. Un šis e, priekšlikums e, mums šķiet tomēr problemātisks. Un mēs, protams, arī jautājam, kā mēs varētu palielināt šo dalībnieku skaitu, kuri piedalās vēlēšanās. Un varbūt mēs varētu ieviest vienu kandidātu, kurš no politisko grupu puses tiktu uzskatīts kā kandidāts uh, komisijas priekšsēdētājam, vai arī pilsoņi varbūt, uh, varbūt varētu vēlēt tiešās vēlēšanās politisko grupu pārstāvji, pārstāvis parlamentā. Piemēram, kāds no tautas partijas, kāds uh, sociālistu, kāds zaļo kandidāts. Un tād uh, varbūt arī komisijas priekšsēdētājs ar vislielāko uh, balsu skaitu varētu tikt ievēlēts. Mēs gribētu paplašināt šo diskusiju. Es jums norādu uz mūsu pārdomām. Mēs ļoti pateicamies Dāfa kungam, ka viņš ir ierosinājis šo diskusiju, e, bet mūsu politiskā grupa domā, ka mums ir jānoklausās visu viedokļi, bet mums ir arī šī diskusija varbūt jāpaplašina un ir ļoti daudz priekšlikumu, daudz vairāk nekā ziņojumā. Paldies! E Lielas paldies! Jūs kā parasti izteicāties ļoti skaidri. Tagad dodu vārdu uh, polijas pārstāvim. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šodienas apskatītā tematika arī tika apskatīta pagājušajā nedēļā eh, Poļu parlamentā. Eh, kā jau iepriekšējie runātāji, man ir jāsaka, ka mums vēl nav izveidojies eh, viedoklis ne, ne no parlamenta, ne no valdības puses. Es vēlētos tikai īsi atreferēt jums to diskusiju, kas notika pie mums parlamentā. Un uh, mēs ar uh, lielu prieku tiešām pieņēmām uh, šo vēlmi, lai veicinātu pilsoņu dalību Eiropas parlamenta vēlēšanās. Risinājumi gan tika likti priekšā ļoti dažāda veida, un diskusija bija tiešām um, rosinoša daudzu deputātu viedoklis gan uh, nesaskanēja ar partiju viedokli. Uh, ļoti daudzi bija, teiksim, atšķirīgi viedokļi, un kas attiecās uz vēlēšanu apgabaliem reģionos ar uh, atklātajiem sarakstiem, šādā veidā tika arī ievēlēti Eiropas parlamenta deputāti Polijā. Un uh, tas bija iemesls tam, ka uh, tas tika vērtēts pozitīvi. Tomēr, nu, nepilnīgi visi vērtē šo viedokli pozitīvi, bet uh, tomēr lielākā daļa, ka reģionālos apgabalos varētu vēlēt uh, deputātus. Un tika, norā, piemēram, kur tika norādīts kandidāts no attiecīgās partijas. Uh, bet um, Eiropas, teiksim, pārobežu reģionālu vēlēšanas, tas netika tik ļoti labi uh, pieņemts. Mums jau bija tāda sistēma, kur uh, vispār nacionāls uh, saraksts tika prezentēts desmit gadus iepriekš. Šī sistēma m, mm, tik labi nedarbojās Un eh, līdz ar to tika diskutēts par to, ka tomēr eh, tāda veida vēlēšanas nebija eh, pārāk labas, jo tika ierobežots arī šis kandidēšanas iespējas. Ja runa ir par vietu sadalījumu Eiropas parlamentā, tad iepriekšējā laikā tika uzsvērts, ka būtu grūtības ar e, šādu e, pārmaiņu ratifikāciju, ka arī ne pārāk pozitīvi tika e, vērtēts tas, ka būtu tiesības vēlēt jau 16 gadu vecumā. Kā jau tiku teicis sākumā, eh, ļoti tika apsveikta iniciatīva, eh, kuras eh, mērķis būtu kaut kādā veidā, teiksim, nominēt tiešām un palielināt demokrātiju kandidātu kandidātiem, kā arī ļoti labi, ka vēlēšanas varētu notikt mājā. Ar lielu ieinteresētību Polijas parlaments eh, arī klausīsies šo diskusiju. Un mēs ņemsim vērā tātad arī priekšlikums. Paldies! Grazie, la parola. Paldies. Un uh, mūsu mm, priekšsādātāja vietnieka uh, Tarkovska kungs. Andrum, um, jūs no daudziem dzirdējāt um, atbalsta vārdus, bet arī kritiku. Es pats uh, domāju par šo priekšlikumu kādu laiku un spēlēšu uh, vēlna advokāta lomu, jo ir dažas problēmas, ko var paredzēt ar uh, dažiem no jūsu priekšlikumiem, neatkarībā no tā, vai mēs atbalstīsim vai nē, jūsu idejas par šiem problēmām ir jādomā. Mums jāiet pakāpeniski. Uh, un dažas no jūsu idejām, skatot, kā ievirzēs diskusija, varētu izrādīties eh, neproduktīvi, īpaši runājot par eh, kampaņu finansējumu un transnacionālo sarakstu. Eh, daži piemēri sakos. Pirmkārt, šobrīd mēs nedrīkstam organizēt Eiropas kampaņas uh, proti mūsu pašu politiskās partijas kampaņas. Un pirmais solis būtu tad jāļauj e, izmantot partijas logo nu, vēlēšanās, lai e, informētu cilvēkus. Bet um, e, tas varētu radīt problēmas. Iedomājieties dzeltno presi Lielbritānijā, kas raksta. Uh, uh, no nu, kontinentālā Eiropa un uh, konfederālisti atbalsta Andrew Duff un viņa priekšlikumus. Jūs zināt, īpaši konservatīvjos uh, vēlēšana apgabalos var atrasties problēmas. Tas varētu izraisīt nacionalistiskās diskusijas, ka mūs atbalsta uh, slepenie uh, līdzekļi no konfederālistiem. No ārvalstīm es nezinu, vai esam gatavi šādām diskusijām, bet teikšu, izprovocētu diskusijas eh, par šo tēmu, jo eh, šis priekšlikums varētu izrādīties mm, neproduktīvs vai pat kontraproduktīvs. Tad eh, vēl viena lieta - transnacionālais saraksts ir ļoti laba ideja. Tas varētu novest pie Eiropas domāšanas, tas varētu papildināt vēlēšanas ar Eh, Eiropas elementu, bet tas var izrādīties sarežģīti. Tātad par nacionāliem sarakstiem runājot, viens piemērs. Vai varat iedomāties šādas diskusijas un par to, kurš būs pirmais, otrais sarakstā, cik kandidātu būs no tās vai šīs valsts, tas nonāks uzmanības centrā. Es nedomāju, ka tas eh, sekmēs eh, diskusijas par Eiropas Savienības eiropeisku raksturu. Tad ir vēl viena problēma, vai jūs varat parādīties divos sarakstos vienlaicīgi. Vai tā var notikt? Ja jums ir tāds uh, slavens uh, politiķis, vai viņš vēlēsies figurēt divos sarakstos, es domāju, cilvēki teiks, es vēlos zinām drošību, es uh, labi, es būšu transnacionālajā sarakstā, bet es palikšu arī nacionālajā sarakstā. Un tad um, tas izraisīs diskusijas, vai tas ir nopietni, kā var būt divos sarakstos vienlaicīgi. Ar to nesaistās pozitīvas konotācijas. Nu, viens piemērs. Ja prezidents Buzeks ir transnacionālajā sarakstā un nacionālajā pirms manis, uh, ko es par to domāju? Uh, Es vēlos atbalstīt uh, viņu transnacionālajā sarakstā, jo tad man ir lielāks izredzes iekļūt nacionālajā parlamentā. Un daudzi tā domā. Un atbalstījis kandidātus no, uh, pašu, no pašu valsts, lai uh, radītu labākas izredzes uh, iekļūt viņiem pašiem iekļūt nacionālajos parlamentos. Tā tad um, uh, ideja nebūs tāda, uh, lai ievēlētu vislabāko kandidātu, bet vienkārši cilvēki atbalstījis uh, kandidātus no tās pašas valsts, no kuras ir viņi paši. Un līdz ar to šī ideja neradīs eiropeisku raksturu, mm, bet um, novadīs mūs līdz absurda situācijai. Cilvēks strīdēsies, kurš būs pirmais un otrais sarakstā, strīdēsies par to, ko atbalstīt. Principā šeit ir tāda vienkārša nacionālo sarakstu loģika, kas dominē. Tā kā mums būtu jāapsver visas šīs idejas um, dziļāk. Dažas idejas nav skaidras, ja katra politiskā partija sagatavos 25 kandidātu sarakstu vai pat uh, vairāk kandidātu sarakstu vai kandidāti tiks sanumurēti, jo tad eh, par to arī būs strīdi, ja to nedarīt alfabētiski, bet vai tā būtu laba ideja? Vai mums būs slieksnis, Eiropas slieksnis? 5% barjera? Ja nē, tad mums būs 30 dažādi saraksti. Kā, kā jūs vēlaties to pārvaldīt? Tad, tad principā, laba doma nenovedīs ne pie kā, jo mēs neesam eh, tam gatavi. Un eh, es rosību ap šo domu eh, vienkārši baros propagandistiskās idejas, jo mēs mēģinām ieviest kaut ko, kam neesam gatavi, un katram ir personiskās intereses, un līdz ar to galu galā tas neizskatīsies kā paredzēts kā vai plānots. Un arī partiju finansējums saraksti un uh, saikne starp transnacionālo un nacionālo sarakstu. Par to būtu jāpadomā. Paldies! Grazie, onorevoli Karkovs. Liels paldies Čarkovska uh, kungam. Arī priekšsādātājiem ir iespēja izteikties pēc uh, visiem runātājiem, kas pieteikušies. Nu, principā ir svarīgi. Risināt uh, to problēmu, ka pagaidām nav tādu Eiropas partiju, kas strādā tikpat labi un efektīvi kā nacionālās partijas, un nu, mēs vēlamies tādu šo problēmu atrisināt. Es vēlos pajautāt Dafa kungam, vai jūsuprāt šie 25 deputāti eh, ir skatāmie atsevišķi, vai viņi tiek apvienoti ar, pār, ar pārējiem 750, pārējo 751 deputātu, jo tas uh, iezīmēju papildu jautājumus. Daudzās valstīs ir partiju saraksti, preferenciāli vai nē, bet uh, tas jau ir blakus jautājums. Es vēlētos, uh, lai partijas kļūtu nozīmīgākas uh, Eiropas mērogā. Es nezinu, vai to var sasniegt ar 25 deputātiem, bet šis saraksts uh, radīs zināmas problēmas, uz kurām jau tiek norādīts. Uh, lūdzu, Lenīdis Kungs no Kipras. Nu, uh, paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji Kungs, Kipras parlamentā. Mēs vēl diskusiju neesam beiguši. Un tādēļ ir ļoti dažādi viedokļi, vairāk drīzāk personiskas dabas nekā politisko partiju viedokļi. Es eh, gribēju arī apsveikt eh, Dafa kungu eh, ne tikai formāli. Es domāju, ka viņš ar savu ziņojumu nevarēja nosekt visus jautājumus, bet viņš tomēr ir mēģinājis arī minēt to, kas ir patiesi svarīgi. Tātad vērsim aiz ragiem, ķerties un e, tiešām viņš šos galvenos jautājumus atrunā. E, mēs, kas jau nodarbojamies gadiem ilgi ar politiku, mēs zinām, ka ir e, runa par to, kā mēs varam politikā iesaistīt pilsoņus. Es domāju, cilvēkiem jājūt, ka e, Eiropa, kur mēs mēģinām būvēt, ka tā Eiropa ir arī šeit. Līdz tam nebija tik daudz panākumu mums līdz šim. Un mēs jau ar šo mazo dalību eh, parādījām, ka, diemžēl, mums nav pārāk labi veicies. Un, ja mēs gribam pieturēties pie loģikas, eh, ka mēs vēlamies iegūt ideālu vēlēšanu sistēmu, tad mēs tikai apstiprināsim eh, to sabiedrībai, ko jau tā domā. Mēs šeit mēģinām birokrātiski darboties Briselē, un es domāju, ka ideāls bieži ir arī šī labā ienaidnieks, un tāpēc mums būtu e, jādarbojās un jādiskutē e, šādā veidā, ka tiešām mēs varētu organizēt šādu konventu, Eh, ja, jo vēlēšanu sistēma ir vēl papildu elements starp uh, pilsoņiem un politiku, un es domāju, ka konvents varētu spērt tiešām pirm, pirmos soļus, lai radītu izmaiņas. Ļoti daudz jau tika pieminēts arī tās eh, tā dēvētās transnacionālie saraksti, un ko mēs mēģinām ar to, ar šiem sarakstiem panākt? ka mums rodās arī šāda pārnacionāla e, nostāja, un tas droši vien ir arī šo sarakstu mērķis. Mēs jau iepriekšējos runātājs dzirdējām, un e, det detaļās varbūt viņam ir tiešām taisnība, bet varbūt mēs tomēr varētu atrast kādu uh, risinājumu, jo daudziem arī eh, nacionālajās valstīs Eiropas uh, sakarā bija uh, sāraksti, un kāpēc mēs ne tādā vispārējā Eiropas uh, līmenī varētu veidot sārakstus uh, no tiem, kas jau ir pazīstami. Un tas varētu būt saraksts, kas uh, eksistētu, teiksim, līdzās šiem nacionālajiem sarakstiem. Es domāju, ka mums ir, protams, detaļās problēmas, bet lielā mērā mēs to varētu atrisināt, jo mēs vēlamies, mūsu vērts ir panākt, lai būtu šāds uh, pieņēmums, ka notiek uh, pārnacionālas vēlēšanas, un tiešām šī Eiropas dimensija tiktu stiprināta. Es domāju, ka šo mm, vispār Eiropas ideju mums vajadzētu stiprināt, un pirmais solis būtu pārnacionālie saraksti, lai arī mēs, protams, redzam šeit problēmas. Un tagad, ko teica priekšsēdētājs, viņam, protams, ir e, taisnība, ka mums nevajadzētu vienkārši automātiski palielināt e, deputātu skaitus, ja mēs radam tad posteņus mūsu cilvēkiem. Es domāju, uh, ka šādā veidā mēs arī e, šo jautājumu nevaram risināt. Tie, e, kuri ir, kuriem ir gan nacionālajie saraksti, gan arī pārnacionālajie saraksti, tad nacionālajie sarakstos vajadzētu mazāk kandidātus, e, un lai palielinātu šo pārnacionālo sarakstu, nu, tad šo sarakstā minēto cilvēku daudzumu. Mm, protams, politiķiem būs eh, problēmas, vai eh, viņi vēlās kandidēt Eiropas sarakstā, jeb nacionālajā sarakstā. Eh, un nobeigumā varbūt vēl sekojušais. Tas, par ko mums būtu jādomā, ir ir arī eh, šī uzticība un ticamība eh, partiju sistēmai. Eh, arī krīzes sakarā politikai daudzas problēmas ir raš, radušās, jo šī pilsoņu labklājība no politisko partiju puses nav tikus veicināta un nav sasniegta šie pusatvērtie saraksti, tā ir ļoti interesanta saraksta, eh, ļoti interesanta ideja. Eh, piemēram, kāda slavenā personība kopā ar partiju, eh, kurā tā piedalās, tas nozīmē, ka partijas loģika, vai tā ir Eiropas partija vai Nacionālā partija, tai tomēr nevajadzētu piešķirt tik lielu nozīmi, jo ideoloģiskās atšķirības jau tāpat ir skaidri redzams. Es domāju, ka persona jābūt, personai jābūt tikpat svarīgai neatkarīgi no politiskās piedarības. Paldies! Grazie, grazie! Paldies! Lielas paldies! Un... Jūs tātad atbalstat šīs tiesības izvēlēties vēl bez partijas saraksta, tātad ārpus partijas saraksta. Jā, tā arī tā ir problēma, par kur mums būtu jārunā. Tagad vārds Ilkā kungam. Благодаря, господин председател. Аз наблюдавам с изключение. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu uzmanību klausījos diskusijās Un man rodas iespējas, ka um, veidojas tāda kā divi viļņi. Vispirms jau kritikas vilnis un otrs, kas ir entuziasma vilnis, tātad vēlme kaut ko paveikt. Un tas liecina par to, ka ziņojums. Ir tāds dokuments, kurā ir ļoti daudz dinamisma. Tas ir ziņojums, ar kur mēs cenšamies mainīt varbūt nedaudz stagnējošo sistēmu. Andrew Duffs ar šo ziņojumu sūta ļoti svarīgu signālu. Viņš liek mums padomāt par to, kā mēs varētu nospraust šo robežu, robežu starp politisko ētiku un politisko pragmatismu. Es domāju, ka viņa salīdzinājums ir ļoti interesants. Viņš piedāvā ievēlēt 25 deputātus no pārnacionāla saraksta, lai izraito, izvairītos no politiskā bartera un uh, politiskās vienošanās. Šis eh, uzdevums varbūt ir jāatstāja matemātiķu ziņā, kas eh, varbūt kādu dienu varēs izstrādāt nepieciešamo matemātisko modeli. Cits starpā savā dokumentā Andrew Duffs piedāvā pārobežu vēlēšanu telpu. Un mums no savas puses ir jācenšas izveidot tātad reģionāls vēlēšanu apgabals, bet ja mēs nosakām reģionāls vēlēšanu apgabals, tad nāksies secināt, ka dažos reģionos notiks milzīgas cīņas. Un milzīgas reģionālas cīņas. Un uh, kandidāti kļūs par ķīlniekiem. Ķīlniekiem savstarpējos cīniņos un cīniņos starp kaimiņiem. bet es atbalstu tik tiešām pārnacionālu vēlēšanu apgabalu ieviešanu, tālāk, kas attiecas uz Eiropas pilsonību. Jā, par šo jautājumu tiks daudz diskutēts, bet mums vajadzētu saglabāt, zinām, realistiskumu. Dažās vairāk attīstītās valstīs dzīvo mazāk attīstītu uh, valstu pilsoņi, viņu skaits ir apmēram 20, 30, 40 procenti. Un uh, šie pilsoņi necenšas gūt labumu no labklājības valsts, viņi tur atrodas tāpēc, ka šo attīstīto valstu um, ekonomikai ir nepieciešams darbspēks. Mums ir nepieciešams harmonizēts, saskaņots vēlēšana likums, un kāpēc mēs nevarētu paredzēt kopīgu pilsonību nākotnē? Tātad Eiropas pilsonību. Mēģināsim eh, sazināties un konsultēties ne tikai ar matemātiķiem, bet ar visiem tiem, kuriem ir pieredze konverģences jomā, ideju un sistēmu konver konverģences jomā. Un atgriežoties pie manis sākotnēji teiktā, nāks konstatēt, ka uh, dažu nacionālo parlamentu deputāti diskutē par šiem jautājumiem diezgan nopietni, bet, diemžēl, tas tā nav visur, un esmu pārliecināts, ka daudzās dalībvalstīs šobrīd šīs diskusijas vēl nemaz nav notikušas, tāpēc arī ir tik milzīga aizkavēšanās, un tāpēc šis process ir tik ļoti ieldzis. Bet 2014. gadā mums būtu nepieciešams eh, ieviest šo jauno vēlēšanu sistēmu, un mums būtu tas jādara balstoties uz Andriju Dafu idejām. Paldies par uzmanību! Paldies! Un tagad vārds Lietuvas eh, pārstāvim. Dėkoju labai. Eh, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešėjas. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, eh, godātais referents. Ziņojums ir ļoti interesants, kā arī diskusijas. Es izteikšu savu personīgo viedokli un ne mūsu parlamenta viedoklis, jo nebija diskusijas par šo tēmu, bet tās vēl notiks. Un kad, es, kad man šodien būtu jāapsver, kāds bija šis ziņojums, vai tā ir revolūcija vai devolūcija, tad no politiķu viedokļa tā noteikti būs revolūcija. Mēs pārunājam aspektus un nianses, jo tas katru dienu uz, uz mums attiecās. Un uh, tas arī nosaka, vai mēs tiksim ievēlēti vai nē. Un kā vēlētājs es teiktu, ka tā ir evolūcija, un es nemaz nepamanītu, ka šāda reforma notiks līdz 2014. gadam. Un tagad mani argumenti. E, Lietuva ir tāds kā izmēģinājuma trusīts. Mums ir dažādi vēlēšana sistēmas, piemēram, mūsu prezidentu mēs ievēlam tiešajās vēlēšanās, un e, tas neatstās lielu iespaidu vai uh, mēs piekritīsim šim sārakstam, kur būs tie 25 kandidāti vai arī nē. Politiķiem tas būs kaut kas jauns un interesants, bet vēlētāji to nemaz nepamanīs. Es arī šaubos, vai mūsu ministru prezidents vai mūsu prezidents kandidēs šajā sarakstā kā Eiropas parlamentāriešu kandidāts Uh, pagājušajā vēlēšana periodā bija 13, tagad 12 Eiropas parlamentārieši, un līdz ar to nu, šajā sakarā nebija liela politisko diskusiju. Um, tur tas nekas nemainījās, vai 13 vai 12 mums ir tas, šis skaits pieņemams, un tas arī neietekmē sabiedrisko viedokli. Uh, un es šaubos, vai būs lielas pārmaiņas, un vai mēs reaģēsim uz to, un arī vai Spānijā būs, piemēram, vai Vācijā lielas diskusijas šajā sakarā. Mums ir jādomā par mūsu vēlētājiem, un ja mēs vēlamies uh, viņu lielāku dalību, tad mums ir jāskatās, ko tad viņi vēlas. Uh, vai mēs sasniegsim to, ka mēs tiešām domājam par vēlētājiem, ja mēs runājam par šīm eh, vis Eiropas tēmām. Jo ir jautājums, eh, vai Eiropas vēlēšanas netiek izmantotas kā politisko partiju cīņa. Mums ir jādomā par vēlēšanu veida uh, izmaiņām, varbūt par elektroniskām vēlēšanām. Uh, ar interneta starpniecību, vai mēs pievilinātu šādā veidā varbūt vēlētājus. Mums vēl nav šīs elektroniskās vēlēšanas sistēmas, bet tam ir e, lieli panākumi Igaunijā, un mūsu diskusija ir pārāk sīkumaina šodien attiecībā uz vēlētājiem. Es uzskatu, jā, protams, tā ir ļoti svarīga diskusija politiķiem, bet tomēr ne vēlētājiem. Yeah vai šī reforma būs 2014. gadā, vēlētāji to nepamanīs. Es domāju, arī pilnīgi respektējot un cienot referentu, eh, šī diskusija ir svarīga, bet tomēr to nepamanīs vēlētāji. Un ja to eh, ja mēs vēlamies, lai to pamanītu vēlētāji, tad mums jāskatās uz viņu vēlmēm. Paldies! uno dei vicepresidenti di questo. Paldies. Tagad vārds konstitucionāla lietu komitejas vicepriekšstādātājiem. Paldies. Parasti es atbalstu visas um, Dafkunga iniciatīvas. Prin, principā nevienmēr varbūt mēs uh, um, esam viensprātis, bet man ļoti patīk ar viņu diskutēt. Uh, Mm, šī diskusija gan šķiet sarūktinoša. Mm, mēs tiešām piekrītam, ka ir praktiskas problēmas, bet arī praktiska nepieciešamība grozīt situāciju. Jūs otrajā sadaļā norādāt, ka mm, ne visās valstīs var organizēt šos sārakstus, ir datuma problēma. Uh, Uh, šī pārē no jūnija uz māju, un um, tās visas ir praktiskās problēmas, un tad arī uh, zema uh, vēlētāju aktivitāte. Par ko tad mēs diskutējam šobrīd? Mēs diskutējam par to, lai vēlēšana sistēma kļūtu federālāka. Bet neviens nerunā par konkrētām problēmām uh, vēlēšanu procedūrā. Mēs runājam par to, kas nekļūs par realitāti vēl ilgu laiku, jo neviena valsts īstenībā nepiekritīs ieviest šo sistēmu tik ātri. Kāpēc tad mēs runājam par šo utopiju, kas ir Dafkunga galvā īstenībā? Es drīzāk debatētu par šī brīža problēmām. Es piekrītu simtprocentīgi, ka mums kaut kas jādara, lai uh, palielināt vēlētāju aktivitāti, bet runa nav par to, uh, lai vairāk jauniešu balsotu, runa nav par uh, federāliem sarakstiem Eiropā, jo uh, es uh, esmu Ungārijas pārstāvis, un manuprāt, cilvēki tur nebalsoja, jo viņi netic, neuzticas politikai un politiskajām debatēm. Un, um, realistismu, reali, realismu izjūta šajā ēkā. Un man šķiet, ka šī diskusija tikai pierāda, ka pilsoņi manā valstī ir taisnība. Tā kā šis ziņojums ir kontraproduktīvs, mēģinot uh, palielināt interesi par Eiropas Savienību un izpratni par to, kāpēc mums jāsadarbojas visiem Eiropas ietveros. Vai jūs uh, vēlaties teikt uh, vēlētājiem Eiropā, uh, ka Visi šie grozījumi jāievieš, lai piepildītos viņu sapņi par Eiropas institūcijām un ka tas viss notiks ieviešot uh, federālāko uh, pieeju. Es domāju, jūs būsiet sarūktināti, kad saņemsiet atbildes. Cilvēkus vairāk interesē konkrētas lietas, birokrātijas samazināšana, uh, efektivitātes palielināšana, konkrētas lietas, kas neļauj sasniegt konkrētus rezultātus. Uh, nevis uh, runāt par federālo raksturu, kas uh, piemīt vai nepiemīt Eiropai. Protams, uh, daudz vieglāk runāt par ideoloģijām un filozofēt, nevis, runāt, nevis, nevis pievērsties konkrētām problēmām. Tā kā mums tiešām mm, ir bijis ļoti daudz lieliskas diskusijas, kur mēs runājām par nākotni, bet tagad jāfokusējas uz to, kas notiek šobrīd. Nu, paldies! Paldies. Vārds Papadimitru kungam no Grieķijas. Papadimitru kundzei no Grieķijas. Paldies. Man um, ļoti interesanti izsakot līdzi šai diskusijai. Tā turpinās jau desmit gadus. Es atceros, ka bija kolēģa Anastasopola ziņojums par šo tēmu, un tagad interesanti, kā šo tēmu skata Eiropas Tautas partija. Un es teiktu, ka ETP redzējumā būtu nepieciešams vairāk laika lai izdiskutētu atsevišķus punktus. Tīpaši man interesē ceturtais punkts jūsu priekšlikumam, kur jūs sakāt, ka jānotiek tiešai diskusijai starp padomu un parlamentu, nepiedaloties nacionālajiem parlamentiem tajā. Kur tad paliks nacionālajie parlamenti? Manuprāt, valstu parlamentiem obligāti jāpiedalās eksante un eh, tiem jāpiedalās visā procesā. No nu, rīta mēs dzirdējām Luksemburgas parlamenta pārstāvi, kas teica, ka Eiropas pilsoņi saskaņā ar šī brīža noteikumiem jūtas, ka nemaz neattaisnojas piedalīties vēlēšanās jo nacionālajie parlamenti netiek iesaistīti šajā procesā. Tad Lords Baunes no Lorda palātas izteicās, un viņš diezgan kategoriski teica, ka nacionālos deputātus neinteresē stiprināt Eiropas parlamentu lomu. Es gan nevaru piekrist šai domai, es jau 20 gadus esmu Nacionālā parlamenta deputāte, un es tam nepiekrītu. Tagad eh, parlamentārās asamblējas, vismaz eh, lielākoties uzskata, ka šai jaunajai Eiropas arhitektūrai būtu nepieciešama diskusija starp parlamentu un Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentiem. Abām pusēm jāpiedalās diskusijās. Un vienīgā atšķirība mums, nacionāliem deputātiem, mēs nevienmēr atzīstam eirodeputātus kā tieši ievēlētos tautas deputātus, jo tā kā mums tur nav iespējas izteikties, tad dažreiz mums šķiet, ka diskusijas Eiropas parlamentā uh, nav pamatotas, un, manuprāt, tā Lisabonas līgumā tas nebija paredzēts. Man šķiet, lai atrisinātu demokrātijas deficīta problēmu, būtu nepieciešams diskutēt par uh, vienlīdzību starp uh, nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Lielas paldies! Grācija, honorīvde Papa Dimitriju. Paldies, Papa Dimitrijus kundzei. Šī diskusija ir svarīga arī vispārējā kontekstā, bet, protams, arī um, šī ziņojuma kontekstā, kur mēs sagatavojam, lai veidotu uh, Eiropas Savienības nākotnes uzbūvi, bet, protams, ka visus jautājumus mēs nevaram atrisināt uzreiz. Tagad vārds Šulc kungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es uzreiz eh, izteikšos pēc būtības un teikšu, Endra Dafam eh, ir taisnība, kad viņš eh, apsvērumā B un C norāda uz to, ka parlamentam jāuzņems iniciatīva. Uh, diskusija, kurai es ar lielu interesi sekoju, nu, iezīmē pareizi jautājumu, kad tad ir īstais brīdis pēc uh, iepriekšējām EP vēlēšanām. Komisijai, padomei, nacionālajiem parlamentiem bija uzreiz jāsanāk kopā un jāuzsāk diskusija par to, kāpēc EP uh, vēlēšanās ir tik zema vēlētāju aktivitāte, un, eh, ja es pareizi atceros, tad nu, vispār eh, vēlēšanās mums tagad vērojama ļoti zema aktivitāte gan nacionālajā, gan pašvaldību reģionu līmenī. Un um, mani interesē, kā notiek demokrātiskā nobalsošana, neatkarībā no tā, vai tā ir Eiropas Savienība, kur notiek vēlēšanas, vai neatkarīga valsts, vai arī ja runa ir par mēra um, ievēlēšanu. Runa ir par pilsoņu situāciju un šīs situācijas dualitāti. Tātad mūs interesē, kā dalībvalstis piedalās Eiropas politikā un parlamenta un citu institūciju uh, mēģinājumi attīstīt uh, Eiropas Savienību tālāk. Un šeit es un kolēģi nacionāliem parlamentiem piekrīt, ka pēdējais vārds uh, nav izskanējis un um, arī EP um, galīgā nostāja nav izstrādāta. Arī manā grupā vēl nav sagatavota galīgā nostāja par šo ziņojumu. Nu, te bieži uh, dominē personiskā perspektīva, ko darīt ar šo ziņojumu. Un šeit jāuzdod pareizie jautājumi. Un uh, uh jautājums, ko uzdod Andrew Dafs, mums ļoti palīdz. Tas ir produktīvs. Nav tā, ka kolēģis Messeršmīts uh, teica, ka tas mūs aizved tālu prom no faktiskām interesēm. Mums taču ir jāreformē vēlēšanu sistēma, kas ir instruments un līdzeklis, lai padomātu, kā uh, palielināt pilsoņu līdzdalību demokrātiskajos procesos. Un šeit uh, vēlēšanas nav vienīgas, bet ir viens no pamatinstrumentiem. Vēl divas, trīs piezīmes par Eiropas partijām, kas tiek pieminētas. Man šķiet, Mums tomēr ir Eiropas politiskās partijas. Tad, tad, tad ir desmit šobrīd. Un šīs partijas no es budžeta saņem 9 līdz 10 miljonus eiro. Šīs um, Eiropas politiskās partijas nav patstāvīgas uh, Eiropas uh, partijas ar juridisko personību. Uh, Tās ir reģistrētas organizācijas saskaņā ar Beļģijas likumdošanu, tā aptuveni. Tā mēs principā šo partiju lomu um, īsti neatzīstam. Līdz 2009. gadam šiem partijām nebija iespējas organizēt vēlēšanu kampaņas. Tad kā tad var runāt par to, ka šīs partijas ietekmēs pilsoņu mentalitāti? šeit jāpalielina pārredzamība un jāatrisinā dualitātes problēma, kas pašreiz valda Eiropas Savienībā. Un eh, šeit eh, vēlos eh, iebilst Endrudafam, šeit jādomā nevis par papildu 25 vietām, bet par to, kā tiek sadalīti spēki starp uh, nacionālajām un Eiropas partijām. Runa ir par sīvu politisko konkurenci, kura nacionālā partija atteiksies par labu Eiropas politiskajai partijai, lai uh, tiktu ievēlēts uh, viens vai otrs uh, kandidāts. Et, principā, runa ir par uh, uh konkurence partiju iekšienē, bet arī uh, tāpat tas notiek Eiropas Savienībā. Uh, un uh, um, izpildu institūcijās, jo neviena valdība nevēlas atkāpties par labu Eiropas idejai. Tad mums nu, šeit ir diskrepance. Uh, Diskrepances ar to, ko uh, vēlas pilsoņi, uh, Um, dalībvalstīs un Eiropa. Un diskrepants ir vērojama arī kompetenci nodošanā. Līdz ar to vēlēšana reformai Eiropas Savienībā vajadzētu koncentrēties uz nacionālo līmeni, runājot par līdzdalības un pārstāvības demokrātiju. Tā tad uh, iespējams Eiropas politiskajām partijām jāpiešķir zināmas kvotas uh, Uh, lai tām būtu iespēja ievēlēt deputātus. Protams, uh, saskaņot proporcionalitātes principu, jo šīs Eiropas politiskās partijas stratēģiski attīsta Eiropas Savienību. Tās pārstāv nevis nacionālās partijas vienā vai otrā valstī, bet runā par um, Eiropas Savienības uh, turpmāko attīstību kopumā. Un šī dimensija tieši trūkst, iztrūkst pagaidām un uh, palielina uh, diskrepanci starp to, kas notiek dalībvalstīs un to, kas notiek Eiropas līmenī. Es uzskatu, pilsoņi ir tik noguruši no situācijas, Viņa saka, neatkarīgi no tā, vai es balsoju vai nē, ne, nekas nenotiek. Tā tad viņi ir noguruši. no tā, ka politika neadekvāti rēģē uz viņu problēmām. Tā nav pretruna, tā ir paralēla problēma, kas pastāv gan Eiropas līmenī, gan nacionālā līmenī. Un tā ir jārisina arī paralēli. Iespējams, konvencija ir labs risinājums. Kur tad eh, sanākt visam kopā? Eh, konvencija vai asamblē? Tātad Nacionālo parlamentu pārstāvji, EP pārstāvji, eh, institūciju pārstāvji, komisija, eh, valdības, eh, nevalstiskas organizācijas, visiem interesētajām personām būtu jāsnāk kopā. Mērķis gan ir ambiciozs, un es nedomāju, ka mums izdosies līdz 2014. gadam, bet jārunā par to jāsāk jau šodien. Citādi pēc diviem, trim gadiem uh, mēs redzēsim, ka nu, ir vēl pasliktinājusies situācija ar vēlētāju aktivitāti, un mēs neko neesam izdarījuši. Paldies! E Paldies! Eiropas partija problēma tika pieminēta jau atkal. Un jaunums ir tāds, ka jūs uzsvērāt. Um, interešu konfliktu starp uh, Eiropas partijām un nacionālajām partijām. Šķiet, ka varētu būt vēl viena trešā hipotēze, proti, ka šīs 25 uh, papildus vietas, kuras mēs paredzam, mēs uh, tās atvēlam it kā ievēlēšanai tiešās vēlēšanās, un, ja es pareizi saprotu, tad mēs esam paredzējuši saglabāt tādu kaut paredzēt tādu kā kvotu nacionālajos sarakstos. To mēs piefiksēsim. Un tagad vārds Ungārijas pārstāvim. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt. Es pateicos priekšsēdētāju kungs. Um, kodātie deputāti, parlamentārieši, kā jauns eh, deputāts es eh, jūtos pagodināts eh, piedalīties šajā diskusijā. Mēs esam divi pārstāvi no Ungārijas. Mēs abi strādājam gan konstitucionālā uh, komitejā Ungārijas parlamentā, gan arī citās komitejās, un uh, eh, Mesešmita kungs uh, minēja ļoti svarīgu problēmu. Kādēļ Eiropas pilsoņi ir tik skeptiski? Komiteja Ungārijā, mūsu komiteja, um, tai ir vēl apakškomiteja, kurai bija uzdevums Eh, izmeklēt eh, policijas iejaukšanos 2006. gadā, eh, un, bet policijai lika rīkoties augstākstāvošās iestādes. Un ļoti žēl, ka Eiropas Savienība nav spērus nekādas soļus un nav eh, sākusi izmeklēšanu, eh, lai noskaidrotu šīs lietas. Fratīnī, toreizējais komisārs, mm, neko pret to nedarīja un eh, viņš nesankcionēja šo, šo policijas rīcību. Un pret Franciju tika spērti soli līdzīgā situācijā, un šī ir problēma, kur ir arī citās dalību valstīs, un problēma, ar kuru mums ir darīšana jau vairākus ilgus gadus, bet mēs nesaņemam uh, nekādas konkrētas atbildes, un tas arī noved pie šīs skepses. Uh, Dāfa kunga ziņojumā es uzskatu, ka tikai diagnoze ir pareiza. Viss pārējais man šķiet eh, diezgan eh, savāds. Jā, protams, vēlētājiem nav intereses. Eh, tikai Dafa kungs samaina šos secinājumus ar sekām, tātad ar iemeslus ar sekām. Un secinājums ir tāds, ka Eiropa jau ir tagad uz šo brīdi sadalīta starp komunistiskajām valstīm, iepriekšējām komunistiskām valstīm un rietumu valstīm. Eh, es šeit redzu zālē Gurmājas kundze, kur ir sociālskās partijas pārstāve, eh, kura ir eh, likusi policijai darboties, tātad it kā mēs esam vienlīdzīgi, bet uh, pilsoņiem ir līdz kaklam, jo darba devēji netiek aizsargāti, Eiropas Savienība arī nedod mums atbildi, kādā veidā Slovākija varēja kļūt par dalību valsti situācijā, kur Beneša dekrāti vēl joprojām ir spēkā, eh, kuri eh, iestājas pret Ungāru un Vācu minoritāti ļoti daudz korupcijas eh, iespēju, un es tiešām piekrītu ļoti daudzajiem tiem, kuri eh, reformas kritizē, un proti viņi nekritizē tās reformas kā tādas, jo, piemēram, Dafa kungs eh, nav lūkojies no pilsoņu viedokļa lai risinātu šo problēmu, šo demokrātijas deficītu, Tas ir uzdevums, un vai tas notiek ar federālisma palīdzību, vai ar, ar paneiropeiskiem sarakstiem, eh, kurus mēģina šeit ieviest, vai arī saskata, ka nacionālās valstis Eiropā ir pamodušās, ja arī daudzi tam negrib piekrist un to negrib saskatīt, un Eiropa ir tikai kā tāda um, institūcija, kura darbojās, it kā darbojās, bet pilsoņi vēlas izpaust savu gribu. Un uh, tā ir attālinājusies no pilsoņiem, un cilvēki um, tikai redz šo karogu ar zvaigznītēm fonā. Un dažas sejas, kuras kaut ko kādreiz apsola, bet netur savus solojumus. E, es nedodu konkrētas atbildes, es gribu minēt gadījumu, konkrētu gadījumu, e, kur man rodas pārdoms, piemēram, 2D punktā. Kā jurists, es zinu, un to arī apstiprinās uh, kolēģi, ka tas vēlns ir paslēdz detaļās. Uh, kopējā reforma, kāda tā patreiz ir, uh, tā ir nepareiza jau no pilsoņu uh, viedokļa, jo šos priekšlikums vajadzēja formulēt jau Lisabonas līguma ietvarā. Uh, mēs nenoliedzam uh, Lisabonas līgumu, bet mēs neredzam šeit Lisabonas līguma atspoguļojumu šajā dokumentā. Un pilsoņiem tiek jautāts, vai vajadzētu reformas vai nē, bet kādā veidā tas tiek realizēts atkal notiks neatkarīgi, neņemot vērā vēlētāju viedokli. Ar tautas nobalsošanu tas nenotiks, ar transnacionālajiem sarakstiem arī nē. Tātad arī šis vēlēšanu iestādes tās vēl vairāk atsvešanās pilsoņus. Un ja mums būs šie transnacionālie saraksti uh, vēl pāri nacionālajiem sarakstiem, to es uzskatu par ļoti nedemokrātisku soli. Uh, un sasaukt konventu. Es domāju, šī ir arī nepareiza ideja. Par laimi toreiz nevarēja tikt sasaukt šis konstitucionālais konvents, jo šie konventi jau pašā saknē ir birokrātiskas iestādes, kuras atsvešina pilsoņus, un tās nestrādā pilsoņu labā. un bezatbildīgi atbalsta savienotās valstis. Un cilvēki patiesi, patiesībā netiek aptaujāti. Grazie per i suoi no. Lielas paldies! Paldies par jūsu komentāriem. Tas mums palīdzēs vēl vairāk padziļināt šīs diskusijas. Un tagad vārds Debjēns kundzei, kas pārstāv Konstitucionālo lietu komiteju Portugāles parlamentā. Viens. Karš kolēģis. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Dafkungs sagatavotās ziņojums vēl nav ticis izskatīts eh, Portugāles asamblējā, un to nav izskatījis arī mans pārstāvētā sociālistu partija. Tāpēc viedoklis, ar kur nākšu klajā šeit šodien, ir tikai mans personīgais viedoklis un sakotnējā reakcija. Es uzskatu, ka Dafkungs sagatavotais ziņojums ir ambiciozs mēģinājums sniegt atbildi un rast risinājumu tām problēmām, kuras pavisam skaidri izteica, ka Zinikungs eh, savās sākotnējās, eh, savos sākotnējās eh, komentāros runājot par to, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās iespējams tiek eh, balsots tikai un vienīgi izšķirot nacionālās problēmas un nacionālos jautājumus, un tātad mēs eh, šādā veidā nebūtu neveicinām Eiropas eh, līmeņa politisko integrāciju. Runājot par 2014. gadu kā termiņu, manuprāt, šis datums ir pāragrs, bet es piekrītu tiem, kas teica, ka Ne jau tāpēc, ka šis datums ir tik tuvu, mums nevajadzētu um, tikai tāpēc, ka šis datums ir tik tuvu atteikties no uzņemtā kursa. Protams, ka tika izteikts dažādas bāžas un, uh, zinām, skepsi, ir vairāk jautājumu, kas vēl nav atrasināti, tā piemēram, vēlētāju uh, minimālais vecums, tāpat arī šie te uh, reģionālie vēlēšanu apgabali, nepieciešamība ievērot proporcionalitāti, degresīvo proporcionalitāti, un jo īpaši eh, strīdīgais jautājums par pārnacionālo sarakstu un transnacionālo sarakstu. Daži runātāji pat teica, ka būtu jāšaubās par to, vai mums ir nepieciešams izveidot uh, tādu fórumu, kur mērķis būtu panākt lielāku Eiropas integrāciju. Es uh, personīgi vēlos uzsvērt, ka ideja par to, ka Eiropas politiskās partijas nav vēl bijušas uzdevuma augstumos, es domāju, ka tas noteikti izriet no tā, ka mums nav nepieciešamo priekšnoteikumu, lai izveidotu Eiropas līmeņa programmas, kas būtu efektīgāks un kas eh, iesaistītu visu Eiropas sabiedrību. Tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams izstrādāt virkni vadlīniju, balstoties uz politiskajām programmām un balstoties uz Eiropas politiskajām partijām, ir nepieciešam, nepieciešams pārnacionāls kandidatūras un pārnacionālu kandidātu saraksti. Es nezinu, vai ir nepieciešami 25 deputāti šādā sarakstā, es nezinu, vai ar to vien pietiks, un vai ar to mums izdosies panākt līdzsvarotu Eiropas dalībvalstu pārstāvniecību. Bet es domāju, ka šis skaitlis ir tikai izējas punkts turpmākajām procesām, kurā mēs cenšamies panākt Eiropas parlamentam pārnacionālāku raksturu. Es domāju, ka tad, kad mēs runājam ar, par transnacionālo um, jautājumu, tad tas noteikti ir nepieciešams, lai mēs vispār varētu uh, izveidot Eiropas līmeņa partij, politiskās partijas un panākt Eiropas līmeņa integrāciju. Paldies! Paldies, un tagad vārds Lainēm kungam, kas bija šīs komitejas priekšsēdētājs pirms manis, un tagad uh, ir vidas komitejas priekšsēdētājs. Jā, paldies, um, Kasīnī kungs. Uh, prieks um, atkal būt šeit AFCO komitejā, Envi komiteja komiteju vadīt ir tik sarežģīti, ka nu, praktiski eh, diezgan reti sanāk eh, piedalīties jūsu sanāksmēs, bet šī tēma interesē man visus šos gadus, ko esmu šeit parlamentā. Es uzskatu, ka šis temats ir strateģisks, strateģisks Eiropas demokrātijai, demokrātija Eiropas līmenī un Eiropas vēlēšanu attīstībai. Šī sistēma pastāv kopš 30 gadiem bet mēs redzam, ka uh, vēlējot katru reizi vēlētāju aktivitāte samazinās. Es pats uh, trijās kampaņās piedalījos un 99. gadā es padomāju, jā, šķiet, ka situācija ir tik slikti, jo eiro tūlīt, tūlīt e, tiks ieviests. 2004. gadā eiro jau bija ieviests, bet man šķiet, ka situācija tik slikti, jo cilvēkiem bail no kārtējās paplašināšanās kārtas. 2009. gadā, nu, mums jau bija paplašinātā savienība ar eiro, bet vēlētāja aktivitāte bija vēl zemāka. Vēlētāji īsti nesaprot, kāpēc viņam jābalso, un tā, tās nav Eiropas. Uh, vēlēšanas, bet mums ir 27 nacionālas vēlēšanas ar 27 kampaņām katrā valstī, un mana partija, kas ir diezgan eiropeiska, vienmēr um, cenšas um, samklēt tēmu, kas uh, būtu pretrunīga nacionāla tēma. Uh, Paties, uh, kas ir opozīcijā, mēģina Eiropas vēlēšanas padarīt par nacionālās valdības testēšanu, pārbaudi. Uh, Var stāstīt, ko vien grib, bet Eiropas vēlēšanas tiek ļaunprātīgi izmantotas, un to dara nacionālās partijas, eh, to dara politiķi, eh, koncentrējoties uz nacionālajām tēmām. Un Eiropas tēmas ir eh, sekundāras, nav tik svarīgas. Medija funkcionē tā, kā funkcionē, tur nepieciešami notikumi, cīņa, konkurence par mandātiem un uh, Eiropas vēlēšanu kontekstā tas nenotiek Eiropas līmenī, bet eh, šī cīņa par eh, varu eh, paliek iestrēdz nacionālā līmenī. Un um, loģisks turpinājums Eiropu, vē, Eiropas vēlēšanu ieviešana 1979. gadā, nu, tas arī bija liels notikums, cik uh, kāda skepse tur izvaldīja, kāda pretestība, kādas domstarpības, un bija nepieciešams e, laiks politiskajā vidē, kamēr mēs sapratām, ka no nevar sūtīt uz Strasbūru Nacionālo parlamentu delegācijas. 50. gados tas bija brīnišķīgi. Uh, bet 60. un 70. gados varēja redzēt, ka tas vairs nedarbojas, ka deputāti ir jāievēl um, tiešā veidā. Un tagad uh, vēl pēc 30 gadiem mums jāspēr nākamais solis, mums uh, Eiropas uh, vēlēšanas jāpadara tiešām uh, eiropeiskas. Es uh, toreiz balsoju par Eiropas partiju statūtiem 2004. gadā Tas kļuva iespējams um, pateicoties Grieķijas prezidentūrai. Grieķija toreiz bija prezidentūra un um, tika runāts par Eiropas partiju statūtiem. Arī toreiz bija dažādākās šaubas Francijā, Portugālē, Luksemburgā, Beļģijā un Grieķijā. Situācija bija tāda, ka parlamentiem nebija līdzekļu, proti ne, parlamenti nedrīkstēja pieņemt līdzekļus no privāta organizācijām, no uzņēmumiem. Citās valstīs tas bija iespējams, kā vienoties. Un tikai tāpēc, ka Grieķija atturējās, šis likums vispār tika pieņemts toreiz. Eiropas partijas, partijām tagad ir statūts, un šeit zināmas lietas ir notikušas, bet partijas um, nevar darboties. Ko tad um, partijas darīs? Eh, tas nav nekāds klubs. Laika pavadīšana runa ir par eh, varu, par mandātiem, un Eiropas patīs nevar piedalīties šajā cīņā. Pat Eiropas kampaņu nevar organizēt. Līdz ar to nekas nenotiks, ja Eiropas partijām nebūs iespējas cīnīties par mandātiem. Un kolēģis un kolēģi Mēs jau bijām diezgan tālu, mums bija Anastas Opola kolēģi ziņojums jau 90. gados, un toreiz Eiropas parlaments pieprasīja, lai 10% no visām vietām tiktu piešķirtas izmantojot Eiropas sarakstus. Andrew Dafs mm, Tad ir ļoti pieticīgs, ja viņš saka, lai ir tikai 27 parlaments ir kļuvis uh, lielāks un mēs pieprasām mazāk. Bet es dzirdu tos pašus argumentus, kurus dzirdēju arī pirms desmit gadiem. Un žēl, ka Bens Fajo uh, sprediķo visu laiku vienu un to pašu. Manuprāt, tas nav pareizi. Es, esmu viņa uh, kaimiņš, dzīvoju blakus esošā reģionā, un viņa ideja par vienu uh, sārakstu pierobežu reģioniem uh, nu, tas ir tik tālu kā Eiropas saraksts pagaidām. Cilvēki nevēlas, lai mums būtu Luksemburga zāras un Lotringas sarakstu. Nu, žēl, ka tāds proeiropeiski noskaņots cilvēks joprojām aizstāv tādas koncepcijas. Un mēs dzīvojam interneta mediju sabiedrībā. Viss notiek izmantojot internetu, organizējot Eiropas vēlēšanu kampaņas, runājot par Eiropas vēlēšanu kandidātiem automātiski izveidotos platformas internetā. Mēs esam Eiropas bābelē, kur ir jāaptulko, protams, viss, kas notiek, bet modernās tehnoloģijas arī ir klāt, un tas uh, piešķir visam jaunu dinamiku uh, mūsu diskusijām. Tas piešķir jaunu jēgu arī Eiropas vēlēšanām. Uh, Es domāju, ka tik tiešām Eiropas vēlēšana ietvaros eh, mums jābūt divām balsīm. Tātad eh, vienai balsī eh, nacionālajiem sarakstiem, da, lielās valstīs tie arī ir reģionālie saraksti, tur nekas nav jāmaina, bet tā otrā kāja, otrā puse iztrūkst šī komponente, proti īstais Eiropas saraksts. Un tas attēlot arī, atspoguļot arī Eiropas dubulto leģitimitāti, kas atspoguļot līgumos. Eiropa ir valstu savienība un arī pilsoņu savienība. Mums taču ir uh, Eiropas Savienības pilsoņi kopš Māstrehtas līguma. Un uh, tas netiek pareizi uh, īstenots kopš. Uh, 90. gada mēs nekur neesam pavirzējušies. 20 gadi ir pagājuši. Nu, no, ja viss notiktu 2014. gadā, bet labi arī 2019. Ja tas var notikt, bet jāteic šai idejai. Jārunā, vai tad jārunā par kandidātiem, kas ir tik tālu no pilsoņiem? Manā valstī ir 82 miljoni iedzīvotāju, un tur visi kandidāti ir ļoti tālu, bet tāpat laikā ļoti tuvu. Tuvu, jo mediji tuvina šos kandidātus pilsoņiem. Sejas ir pazīstams, tie, kas ir aizmugurē, tie varbūt nav tik ļoti pazīstami. Un uh, runājot par Eiropas sarakstu kandidātiem, cilvēki būtu pazīstami. Uh, pateicoties medijam, es redzu, ko dara Andrew Duffs. Tas ir godkārīgi, varbūt pat pārāk godkārīgi. Es attiektos no daudzām detaļām, no tā, ko tu tur visi uh, visu esi ierakstējis, runa ir par tehniku, bet um, pēc svarīgākais ir šis progress, šī progresīvā ideja paredzēt blakus nacionālajiem sarakstiem arī pārnacionālo sarakstu, lai mums notiktu Eiropas mēroga diskusijas un Eiropas mēroga demokrātija tiktu ieviesta. Uh, Mm, protams, ir nepieciešams kāds likumdošanas ietvars, konvents būtu labs instruments, vislabākais, bet uh, ir iespējams runāt par, par alternatīvām. Mums ir um, līgums uh, par mm, pievienošanos ar Horvātiju, mums būs citi līdzīgi līgumi un ir daudzas iespējas, kā šo tēmu iedzīvināt. Uh, pēdējais uh, punkts uh, notiek struktūrālās reformas, un uh, katrā solī mēs sastapsimies ar pretestību. Daži cilvēki, kas nevēlas Eiropu, ir skeptiķi, kas uzskata, ka tas nav iespējams. Mm, tie ir um, Nacionālo partiju apvienība, kas negribēs pieļaut šo ideju. Es balsoju par Eiropas partiju statūtiem. Mums bija arī Eiropas fondi tāda doma. Mums tagad ir šādi Eiropas fondi Konrada Adenauera, Friedriha Eberta e, fondi. Visām partijām praktiski ir šādi fondi. Mm, bet um, visi šie fondi, nacionālajie fondi, kas mums ir, bija pret Eiropas fondiem. Nu, tagad tas jau kādu laiku uh, tiek uh, īstenots, eksistē un viss uh, notiek ļoti labi. Uh, bet uh, vienmēr mēs dzirdēsim mm, balsis pret un tik tiešām uh, vēlētāju aktivitāte Eiropā samazinās. Tas ir fakts. Un, jā, un kolēģi no Ungārijas. Uh, Varbūt politika ir slikti organizēta, bet politika ir diskurss. Un, um, mēs vēlamies lietas uzlabot. Diskurss, diemžēl, nenotiek. Kur tad notiek Eiropā diskusijas? Trīs nedēļas pirms Eiropas vēlēšanām notiek diskusijas, un tad vairs nē. Iespējams, tikai, ja notiek kāds skandāls Briselē. Jūs redzat, cik uh, kaislīgs Eiropietis esmu, nodarbojos ar šo koncepciju jau 30 gadus, un, Andrew, es domāju, kad tiks balsos, nobalsots par ziņojumu, tev būs jāatsakās no dažām detaļām, bet eh, šī stratēģija, šī pamata koncepcija, Eiropas saraksti, šādi mēs eh, pavirzīsimies uz priekšu, un eh, par detaļām var runāt starpvaldību konferencē vai konventā. Es paldies priekšsādātā kungs. E Liels paldies Lainen kungam. Un tagad vārds eh, Francijas senāta pārstāvim. Jā, paldies eh, priekšsēdētājiem. Paldies Dafa kungām, paldies, ka organizējāt šo šāsdienas tikšanos un pateicos Dafa kungām par to, ka viņš iepazīstināja ar savu priekšlikumu, tā skaitā arī ar tehniskajiem aspektiem. Un atbildot pēdējiem runātājiem, kas uzskata, ka mums vajadzētu uz brītiņu piemirst pie te par tehniskajiem aspektiem, es tomēr vēlētos uzdot jautājumu par darba grafiku. Es nezinu, vai Eiropa būs gatava 2014. gadā bet es eh, vēlos apsveikt jūs par to, ka jau sākot ar šodien jūs uzsākat šīs diskusijas, jo tās noteikti ir ļoti aktuāls. Es vēlos pieminēt eh, sekojušu punktu. Francijas senāts pavisam nesen pieņēma lēmumu par teritoriālajiem vēlēšanu apgabaliem, nacionālajiem vēlēšanu apgabaliem. Tās ir diskusijas, kas šobrīd ir notikušas tikai senātā, un savus lēmumus būs jāpieņem Nacionālajai asamblējai. Bet mēs katrā ziņā domājam par šiem jautājumiem. Pirms es runāju par dažiem atsevišķiem punktiem, ko pieminēja Dafa kungs, es vēlētos atgādināt, ka šī Eiropas vēlēšana procedūra ir daudz Eh, pamatīgāks jautājums, nekā tas mums sākotnēji varētu šķist, jo eh, šķiet, ka varbūt runa ir tikai par dažiem tehniskiem pasākumiem. Te runa ir par demokrātijas nostiprināšanu. Te ir runa par Eiropas nostiprināšanu, par Eiropas identitātes nostiprināšanu. Cienījamie kolēģi, nevajadzētu um, aizmirst par to, kāda ir realitāte um, par to, kā to visu uztver mūsu pilsoņi, un, diemžēl, krīze ir tikai radījusi papildus jautājums. Un bez šīs demokrātijas nostiprināšanas mums ir jādomā arī par to, kā, eh, ko mēs eh, darīsim tālāk ar nacionālo identitāti, ar nacionālajām iestādēm. Mums nevajadzētu aizmirst par uh, mūsu uh, vietējiem reģioniem un dalībvalstīm strādājam pie Eiropas projekta. Es vēlētos runāt par dažiem tehniskiem jautājumiem uh, Dafkunga ziņojumā, pirms es pievēršos dažiem politiskākiem jautājumiem. Vispirms par tehniskiem punktiem. Tātad, tad, kad mēs runājam par šīm uh, privilēģijām jeb imunitāti Eiroparlamenta deputātiem, tad tas nav kaut kas, kas, ir pilnība, kas būtu pilnībā atrauc no diskusijām nacionālajā līmenī. Kopā ar kolēģiem eh, Francijas senātā mēs darbojamies eh, kādā īpaši izveidotā komitejā, kuras mērķis ir mm, strādāt pie vēlēšanām, tātad reģionālajām pašvaldību, nacionālajām vēlēšanām. Un mēs redzam, ka Eiropas līmenī tiek īstenot, tiek ieviesti noteikumi, neņemot vērā to, kāda ir situācija attiecībā uz vēlēšanām dalībvalstīs. Un runājot par, šiem seš, par šo 16 gadu vecumu, tas nav tikai Eiropas līmeņa jautājums. Mēs nevaram runāt par 16 vai 18 gadiem, ja nenotiek harmonizācija un saskaņošana nacionālā līmenī. Nevar būt tā, ka eh, pilsonis ir uh, pilngadīgs Eiropas izpratnē, bet viņš nav pilngadīgs nacionālā izpratnē, jo tas atstāja ietekmi uz visu, gan uz pilsonisko atbildību, gan uz, uh, uz to, vai šis pilsonis var tikt tiesāts vai ne, un tā tālāk un tā joprojām. Es uh, nevēlos atstāt iespaidu, ka um, šajās debatēs ir jārunā tikai un vienīgi par tehniskajiem jautājumiem. Uh, Bet, protams, jautājums par uh, tiem Eiropas pilsoņiem, kas šobrīd dzīvo citās dalībvalstīs, ir jāsaprot, ka šobrīd runa ir par četriem miljoniem Eiropas pilsoņu. To jau pieminēja Luksemburgas pārstāvis. Mums ir jāņem par piemēru šīs te uh, neparastās situācijas, lai mēs panāktu to, ka tiek nodrošināts līdzsvars starp pārstāvniecību Eiropas līmenī un pārstāvniecību dalībvalstu un pašvaldību līmenī. Un visbeidzot jautājums, kas saistīts ar politisku aspektu, kas, manuprāt, ir vēl svarīgāks nekā tas sākotnēji varētu šķist, proti runa ir par priekšlikumu ceturtajā punktā par to, ka varētu tikt izveidots pārob, tātad um, pārnacionāls saraksts. Nu, matemātiskais jautājums to noteikti atrisinās speciālisti, kad tāds, uh, kad attiecīgais brīdis būs pienācis. Bet uh, es domāju, ka mēs varam uzticēties partijām, lai tās rīkotos saprātīgi, bet Priekšsēdā jūsu teiktais par to, ka šāda pieeja radītu personības, ja personālis, kas īpaši tiktu izvirzīts priekšplānā priekšvēlēšanu kampaņas laikā, es domāju, ka tas ir jautājums, par ko dziļāk jādiskutē. Eiropai bieži tiek pārmests tas, ka politiskā, politiskie virzieni tiek noslēpti aiz tehniskiem jautājumiem. Un es domāju, ka šāds pārobežu eh, vēlēšana apgabals eh, var tikt izveidots tad, ja mēs saprotam, ko mēs ar to gribam panākt, ko mēs vēlamies, vai mēs vēlamies līdzsvarot pārstāvniecību, vai mēs vēlamies radīt jaunu Eiropas parlamentu deputātu uh, veidu, tātad, kas būtu tādi kā federālie uh, deputāti atšķirībā no uh, pārējiem, kas būtu reģionāli ir nacionāli. Es domāju, ka par šo punktu vispirms būtu jāpadomā, jo runa nav par mazsvarīgu jautājumu. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un šī iemesla dēļ es labprāt atsauktos uz šo te priekšlikumu par tematisko konventu, es domāju, ka grozījumi, kas šobrīd tiek piedāvāti Eiropas vēlēšana likumā, ir saistīti ar um, milzīgiem izaicinājumiem, kas varbūt sākotnēji šķiet tehniski, bet patiesībā slēp ļoti dziļus politiskus jautājumus, un tie attiecas ne tikai uz Eiropu, bet uh, attiecas arī uz mūsu nacionālo uh, institūciju darbību, tātad pašvaldību iestāžu darbu un uh, valsts līmeņa iestāžu darbu. Tāpēc vēlreiz noslēgumā pateicos par šo debašu organizēšanu, un es ceru, ka tas mums ļaus padziļināt mūsu izpratni par visiem tiem patiesiem izaicinājumiem, kas ir uz spēles veidojot Eiropas nākotni. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Eiropas uh, parlamenta pārstāvim Bronskungam. Uh, democracy, of course, is government by paldies priekšsētāji. Demokrātija, protams, pārvalda uh, cilvēku un nevis eh, uh, iecelti. Uh, eh, Iecelt ļaudis lielākajai daļai dalībvalstu ir, zinām, nacionālā uh, identitāte. Beļģijai varbūt tādas pietrūks, bet kādu dienu iespējams būs šāda Eiropas līmeņa izpratne uh, par identitāti, un tā aizstās varbūt nacionālo identitāti, un, un es ceru, ka tas varbūt tik drīz nenotiks. Uh, Un ja šī uh, Eiropas identitāte tomēr tiktu izveidot, tad varbūt būtu eh, vērts izveidot pār nacionālu uh, vēlēšanu apgabalu. Es uzskatu, ka konstitucionālajām izmaiņām būtu jāatspaguļo patiesā situācija, tātad izmaiņas reālajā dzīvē. Un ja tas tik tiešām tā notiks, tad lielākā daļa vēlētāji iespējams pilnībā ignorēs šos te pārobežu sarakstus un pārobežu partijas iespējams varbūt pat tiks izslēgts, pat ja viņas tīri formāli netiks izslēgts. Ja mēs paraugamies uz 2b punktu un 5 grozījumu, tad tas kļūst pats par sevi eh, skaidrs. 20 piecas vietas eh, būs gluži vienkārši kā tāda kā dāvana politiķiem, kuriem ir mazāk nacionālo izreidžu. Šīs te 25 eh, vietas tiek aprakstīts kā papildus vietas, bet tad, kad iedzīvotāji, eh, tad, kad dalību valstu skaits palielināsies, šīs, šīs papildu vietu skaits noteikti nepalielināsies un galu beigās 25 vietas uh, tiks atvēlētas, atņemot tās nacionālajiem pārstāvjiem. Kas attiecas uz priekšlikumu par to, ka cilvēkiem būtu jāparedz tiesības eh, balsot tajās valstīs, kurās viņi dzīvo, es uzskatu, ka tie, kas eh, dzīvo citās valstīs, viņiem būtu jādod tiesības balsot, bet nevis tajās valstīs, kurās viņi dzīvo, bet savās izcelsmes valstīs, vai nu balsojot pa pastu, vai arī ar elektroniskiem balsošanas līdzekļiem. Paldies! Grazie, adesso alla parola. Paldies! Tagad vārds Maiera kungam. No Austrijas lūdzu. Eh, godātais priekšsēdētāja kungs, eh, Austrijas parlaments vēl par šo jautājumu nav diskutējis. Eh, tādas piezīmes no manas puses. Es domāju, ka šis Dafa kunga ziņojums ir labs pamats diskusijai. Un es negribētu arī tik ļoti asi kritizēt jau iepriekš šo diskusiju, šo ziņojumu Es domāju, ka šīm eh, ziņojumam mums ir tomēr jādod arī iespēja, uh, lai par to varētu diskutēt arī nacionālajos parlamentos. Es domāju, ka tur ir ļoti svarīgi punkti arī minēt šajā ziņojumā, un tika daudz jau uh, runāts. Es vēlētos vēl pasvītrot dažas lietas, kas attiecās uz aktīvo un pasīvo vēlēšanu tiesībām. Uh, Arī pie mums Austrijā ir bijusi tāda jau ilga diskusija par šiem jautājumiem un uh, bijuši vairāki vēlēšanu periodi. Es domāju, ka 16 gada vecumā jau cilvēki tomēr ir spējīgi uh, piedalīties vēlēšanās. Un bieži tiek diskutēts arī par šo tā dēvēto supranacionālo, tātad par kopējo Eiropas sarakstu. Bet jautājums ir, kāpēc ne 25, kāpēc 25, bet ne 27? Droši vien mēs diskutēsim vēl par šo skaitli, tas man neizklausās tā pārāk pārliecinoši. Uh, Eh, lai gan, protams, tas ir arī demokrātisks eh, elements, un es domāju, ka šo Eiropas eh, sārakstu šajā jaunajā dimensijā vajadzētu pārspriest. Jautājums ir par to, kādi izskatīsies šie kandidāti, vai tos var arī vēlēt nacionālajos parlamentos vai tikai šajā sarakstā. Tas ir uh, būtisks kompetences jautājums, un šodien jau arī tika minēts, un es gribētu vēl arī pasvītrot, ka mm, mums daudzās valstīs jau ir eh, problēma proti ar Eiropas imīģu, to vajadzētu stiprināt, uh, atgriezties pie senās Eiropas, pie senā Eiropas stipruma, uh, lai mums būtu arī pozitīvi viedokļi nacionālajās dalība valstīs. Un kā jau kolēģis Lainens teica, es to tiešām arī atbalstu. Kopš 99. gada uh, šī dalība pasliktinājās. Kas tad būs 2014. gadā? Varbūt neviens vairs nepiedalīsies vēlēšanās. Uh, Uh, un tur ir ļoti liels problēmas, kā jūs jau redzat. Uh, jā, šī imidža uzlabošana, uh, pie tās vajadzētu atgriezties, līdz ar to arī pilsoņi daudz labāk piedalītos vēlēšanos. Paldies! Le grazie e adesso do la parola alla signora Melisar Maret dell'Estonia. Paldies un tagad vārds un semērs kundzei. Es, ma tänan teid võimaluse eest sellel koosolekul ja arutelul osaleda. Paldies! Paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Igaunies parlamentā mēs pagadam neesam runājuši par Dafa kunga ziņojumu pilsoņu iniciatīvas gadījumā. Tur nedaudz cita situācija, bet par to mēs runāsim pēcpusdienām. Uh, Es uzmanīgi uzklausīju kolēģus par to, ko var izdarīt valstu līmenī un ko valstis var sagaidīt no ES, lai eh, padarītu Eiropas vēlēšanas labākas un lai vēlētāju aktivitāte pieaugtu. Igaunijā cilvēki nobalso arī elektroniski izmantojot personības apliecības un eh, divās. Uh, mājasāniecībās no deviņiem atsauksmes par šo sistēmu. Un 2000, 2009. Eh, gadā aktivitātes, eh, aktivitāte bija diezgan augsta. Jautājums par to, vai vēlēšanas tiek izmantotas, lai atrisinātu personiskās problēmas. Mūsu vislielākā partija koalīcijā un opozīcijā. Uh, parlamentā, Eiropas parlamentā ir liberāļu un demokrātu grupā, abas divas. Un līdz ar to cilvēki īsti nevar saprast, kāda tad ir starpība starp abām partijām. Pēdējo Eiropas vēlēšanu periodā tikai zaļie mēģināja prezentēt eh, tādu Eiropas mēroga platformu, eh, kaut ko jaunu, bet eh, gan jā, gan jā vairāk cilvēks interesē vietējās tēmas, atbalsts ģimenēm, piemēram, un tātad partijas apsola atbalstīt ģimenes, ja cilvēki balsos par viņiem. Uh, Un uh, tad tika izplatīti arī partiju saraksti. Katrai partijai bija iespējams izvirzīt 12 kandidātus. Cilvēki zināja, kurš ir pirmais kandidāts, un cilvēki jautāja, kāpēc vispār jādomā par 7. un 8. sarakstā, ja viņš tik un tā netiks ievēlēts. Nākamo uh, vēlēšanu laikā mēs izmantosim atvērtus sarakstus. Un cilvēki tik droši nezinās, kurš tiks ievēlēts. Eiropas parlamentā Igaunijā tika sešas vietas. Un tad droši vien mēs nestrīdēsimies par to, vai mums būtu jāsaņem septiņas vietas vai jāpaliek pie sešām. Tas, e, principā, situāciju nemaina mums. Bet um, būtu labi, ja Eiropas parlamenta deputāti vairāk stāstītu par to, ko viņi tur dara. Uh, Un cilvēki Igaunijā lielākoties runā par deputātu algām, par korupciju parlamentā un tādām lietām. Varbūt to uh, var regulēt labāk. Arī nākamo EP vēlēšanu laikā mums jārunā par um, Eiropas politiku, piemēram, kopējo zīvesaimniecības politiku ar pilsoņiem, lai pilsoņi zinātu, ko par to domā, uh, dažādas partijas, proti par atsevišķiem dzīvesaimniecības jautājumiem. Mēs esam pie Baltijas jūras, mums dzīvesaimniecības lietas ir ļoti svarīgas. Mēs dzirdējām, ka e, šai politikai jāatrisina mūsu problēmas. Un ja tas tā tiešām notiktu, tad uh, e, gan es pilsoņu vairāk cienītu to, kas notiek Eiropas parlamentām Tad vairāk jārunā arī par lauksaimniecības politiku, par zaļām darbvietām, par nodarbinātības eh, situācijas uzlabošanu. Bieži tiek runāts eh, par eh, nabadzības sekām, bet kaut kas jādara, lai izskaustu nabadzību mūsu valstīs. Nu, tie būtu tādi labi temati turpmākajam turpmākām kampaņām. Par medijiem es nezinu, vai EP šeit kaut ko var mainīt, bet Igaunijā katru trešdienu notiek debates partiju starpā un um, partiju pārstāvji izsakās par dažādiem jautājumiem. Un parasti par Eiropas lietām vispār netiek runāts. Tā kā Igaunijā mums vairāk jādomā par Eiropas lietām. Man šķiet, tā ir vietējās politiskās kultūras lieta. Un um, iespējams, Eiropas parlaments un uh, politiskās grupas varētu mums šo uzdevumu atvieglot. Varbūt EP politiskās grupas izdarīt spiedienu uz nacionāliem kolēģiem par vecumu, vecuma ierobežojumiem. Tam jābūt vienotam visās valstīs. Un ja šis vecums būtu 16 gadi, Igaunijā pārāk uh, neatbalstītu šo ideju. Un pārnacionālais sāraksts ar 25 papildu deputātiem arī šo ideju diez vai Igaunijā atbalstītu. Bet nu, par to definitīvi pagaidām nevaru izteikties. Mēs ar šīs diskusijas ir ļoti labs izējas punkts turpmākām diskusijām. Un tas būtu viss no manas puses. Paldies! Eh, Lielas paldies! Vēl divi runātāji ir pieteikušies, un pēc tam došu vārdu vēl arī Dafkungam noslēguma komentāriem. Tātad katram runātājam tagad tikai divas minūtes. Vispirms vārds Portugāls pārstāvim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 Dažas lietas, par to mēs neesam runājuši Portugāles parlamentā. Tātad mans viedoklis ir tīri personīgs viedoklis. Un es domāju, ka šīs diskusijas noteikti ir ļoti nozīmīgas. Es vēlos uzsvērt divus punktus. Protams, ka šīs diskusijas nav vieglas, mēs eh, to lieliski sapratām šās, šā rīta diskusija gaitā. Un, kā jau es teicu, es vēlos uzsvērt divus aspektus. Vispirms vēlos teikt, ka par spīti vēlmei un nepieciešamībai panākt zināmu uh, uniformizāciju, kas attiecas uz eh, vēlēšanu sistēmu, mums tomēr ir jāņem vērā atšķirības dalībvalstīs. Un otrkārt, es vēlētos teikt, ka esmu drīzāk skeptiski noskaņots par iespēju veidot Eiropas eh, līmeņu vēlēšanu apgabalus, lai pietuvinātu Eiropas pilsoņus Eiropas institūcijām. Šajā sanāksmē jau izskaņoja tas, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas bieži vien tiek uzskatītas par nacionālām vēlēšanām, ja katrā ziņā tādām, kas izšķir nacionālos jautājumus, un balsojums ir balsojums vai nu pret vai par attiecīgi tālaik nacionālo valdību. Tiek apgalvots, ka tieši tas ir par iemeslu tam, ka tik maz eh, vēlētāji piedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet es vēlētos papildināt teikt, ka ja nebūtu šī nacionālā rakstura, ja nebūtu eh, šī dalībvalstu rakstura, tad līdzdalība būtu vēl mazāka, jo daudz no tiem, kas piedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās, lai izteikt protestu pret savu valdību, citādi tajās vispār nepiedalītos un nebalsotu. Tāpēc mums ir jārunā par mobilizācijas trūkumu. Problēmu nerada tas, ka uh, mums pietrūkst šīs te tuvinātības vai nē, ka nav zināšana par attiecīgām personībām. Nē, es domāju, drīzāk tā ir zinām distancēšanās no Eiropas institūcijām. Tiek uzskatīts, ka lēmumi, kas tiek pieņemti Briselē, tiek pieņemti tik tālu no pilsoņiem, un runa tā tad drīzāk ir par šo slaveno demokrātijas trūkumu, kas mums ir jāatrisina. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, atvēlēja jums tikai divas minūtes, bet, nu, tagad vārds nākamajam runātājam Marvaikungam. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra kérem kedves képviselőtársaimat, hogy ki ki a saját nyelvére. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es vēlētos lūgt, lai jūs aplūkojat dokumentu, šeit ir pielikums likumam. Ungāru versijā tas ir desmitā lapusē un ir runa par grozījumiem. E, tātad šie ir grozījumi likuma tekstam, un pirmajā uh, jau paragrāfā 1976. E, gada likumā tur ir runa par to, ka Eiropas parlamenta deputāti visās uh, Eh, visās dalībvalstīs tiek ievēlēti eh, uz proporcionalitātes principa, pēc proporcionalitātes principa. Bet šeit eh, mēs runājam par Eiropas pilstoņu pārstāvjiem, tātad tas ir grozījums, tātad viņiem ir cits mandāts. Es esmu uh, Ungārijas parlamenta deputāte Eiropas parlamentā, un man ir tāda sajūta, ka man ir jāpārstāv Ungārijas pilsoņi, un ja es paskatu šo pirmo grozījumu, tad man tiek aizliegts, jo pirmajā grozījumā ir runa par to, ka es pārstāvu Eiropas Savienības pilsoņus, tas ir pavisam kas cits, vai arī grozījums numur deviņi Eiropas parlamenta deputāti uh, paši tātad arī balso, tātad tie nesaņem tā dēvēto imperatīvo mandātu. Es vēlos to svītrot šo jauno versiju, jo šeit ir runa par grozījumu numur viens un grozījumu numur deviņi, uh, Kāds mērķis bija eh, referentam ar šo grozījumu ieviešanu un kāpēc jūs vēlaties šīs kompetences mainīt? Paldies! Tad lūdzu kolēģi Dafa atbildes. President, um, I'm most grateful to all the... Priekšsēdētājs, esmu ļoti pateicīgs tiem 26 runātājiem, kuri deva savu pienesumu tajā, ko es jau sagaidīju kā ļoti plašu un ļoti interesantu diskusiju. Tā ir bijusi iespēja cilvēkiem paust savas šaubas par šīs reformas nepieciešamību, un tas ir tikai normāli. bet es ceru, ka ir tā kā teica vairākums, ka tas ir sākums dziļākām pārdomām par Eiropas Savienības eh, leģitimitātes stiprināšanu Eiropas pilsoņu acīs. ar uh, cīņu pret eiro nacionālistiem, es tomēr varu teikt, ka uh, viņu viedoklis nav atspogļots vairākuma uh, domās, un tas nav atspogļots arī Lisabonas līgumā, kas, kā mēs visi zinām, šobrīd ir spēkā. Līgums ir mainījis Eiropas parlamentu deputātu uh, darbības funkciju aprakstu un arī to, kā turpmāk rīkosies Eiropas pilsoņi. Un savā priekšlikumā es cenšos atspoguļot šīs izmaiņas. Es cenšos reaģēt uz šīm izmaiņām ar dažiem konkrētiem priekšlikumiem, kurus mēs varētu īstenot. Protams, ka veicot šādu veidu pienākumu, var tikai sagaidīt to, ka sekas var būt arī negaidītas šādam reformu priekšlikumam, kas tiek sagatavots Briselē. Un es e, pilnībā apzinos, jo esmu izpētījis šos jautājumus padziļināt, es pilnībā apzinos to, ka šis priekšlikums par uh, dalībvalstu vēlēšanu apgabalu reģionalizēšanu ir ļoti pretrunīgs jautājums. Es zinu, ka šis jautājums negūst atbalstu Francijā. Es zinu, ka vācieši iespējams domās, ka tas nebūtu nav nepieciešams jo Vācijā jau ir sava iekšējā federatīvā uzbūve. Bet saskaņā ar politikas zinātni vēlētājam ir nepieciešams tāds vēlēšanu apgabals, kuru viņš var uztvert, ar kuru viņš var identificēties. Un valsts mēroga vēlēšana apgabals, tātad uh, viens vēlēšana apgabals, kas aptver uh, vienu veselu valsti, ir uh, tāds vēlēšana apgabals, kas ļoti attālina iedzīvotāju. Jā, tiesa, kā daži runātāji teica, daži Eiropas parlamenta deputāti jau šobrīd tiek atzīti um, valstu politiskajās sistēmās, bet ir zinām izņēmumu un lielākā daļa Lielākā daļa no mums drīzāk esam diezgan attālināti no tā, kas eh, pēc pilsoņu domām ir svarīgi vismaz ikdienas politiskajā dzīvē. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāpadomā par šo jautājumu, par vēlēšanu apgabalu izmēru. Tāpat es domāju, ka dažkārt mēs cenšamies um, iziet ārpus uh, šīs uh, ierobežotās nacionālās domāšanas. Un ir um, virkne vēlētāji, kas es, uzskata sevi par tādiem cilvēkiem, kuri, kuriem ir vairākas identitātes, proti, kas nav tikai attiecīgās valsts pilsoņi, bet kas ir Eiropas pilsoņi. Vismaz sevi tā uztver, un viņiem ir pieņemama ideja par postnacionālu demokrātiju. un viņi cenšas atrast tādas politiskās partijas, kas atspoguļotu uh, viņu centienus. Protams, ka pilsoņi saprot, ka Eiropas integrācija ir atbildi un ir laba atbildes reakcija uz uh, globalizācijas tendencēm. Es domāju, ka Viņi diezgan skeptiski izturās pret to, ka nacionālās politiskās partijas varētu atrisināt visas šīs problēmas. Un ir zināms nacionālās demokrātijas cinisms vērojams par to, ka tieši viņi ir tie, kam izdodas uh, panākt to, ka pasauli griežas ap savas un iet uz priekšu. Es domāju, ka ir pienācis brīdis daudz nobriedušākai pieejai par pārnacionālām debatēm, kurās eh, būtu atspoguļot patiesā aina par varas eh, sadali. Un Šobrīd arvien vairāk lēmumu tiek pieņemts Briselē, un tāpēc mums ir nepieciešama spēcīga demokrātijas pārstāvniecība, kas var sākt pie atbildības šo varu, kas darbojas Briselē. Un tāpēc es domāju, ka mums vēl nav izdevies to e, panākt, un es domāju, ka mums nevajadzētu ieslīgt pašapmierinātībā par to, ko jau esam sasnieguši Man eh, šķiet ļoti interesanti un neparasti ehm, tas, cik ļoti intensīvas politiskās diskusijas te norit. Ehm, žēl, ka tādas pašas diskusijas nenotiek priekšvēlēšana kampaņas laikā, ehm, jo tieši politiskajās grupās jau notiek politikas izstrādāšana, mēs, es vēlētos atgādināt Bronskungam un, un Morvai kundzei, ka mēs šeit nedarbojamies tikai nacionālo delegāciju ietvaros, mēs darbojamies politisko grupu ietvaros. Bet šīs politiskās eh, grupas grupas netiek atspoguļotas plašākā politiskajā procesā ārpus eh, šī parlamenta. Un par šo politisko grupu darbu netiek arī informēts ar masu mēdīju starpniecību. Tāpēc es eh, tomēr uzskatu, ka eh, ideja par pārnacionālu sarakstu būtu ļoti interesanti un būtu Ļoti interesanti vērot uh, šīs te um, diskusijas starp uh, dažādo politisko spēku pārstāvjiem, tā piemēram par um, vienotās valodas likteni, par imigrāciju un citiem ļoti, ļoti svarīgiem un nopietnajiem jautājumiem, kurus mēs lieliski apzināmies, bet kurus mēs nevaram atrisināt gluži vienkārši darbojoties vietējā nacionālajā politiskajā kontekstā. Vairāk runātāji pauda eh, bažas par to, ka um, būs interešu sadūrsme starp Eiropas uh, politiskajām partijām un dalībvalsts nacionālām politiskajām partijām. Es tam piekrītu. Jā, būs lielāka konkurence nekā šobrīd, bet es to uzskatu par labu lietu. Tas tikai stimulēs procesu. Tas stimulēs demokrātiju. Šāda te uh, federatīva uh, konkurence starp politiskajām partijām, tā noteikti nāks par labu politiķiem, politiskajam procesam kopumā. Un es vēlētos runāt arī par padziļinātu integrāciju sociālajā un ekonomiskajā izpratnē. Es vēlētos, lai tas vairāk atspoguļotos mūsu parlamentu īstenotajā politikā. Tika apgalvots, ka cilvēki pat nepamanīs šīs pārmaiņas, kuras es piedāvāju. Es pilnībā atbalstu Džo Lainanu teikto par to, ka šīs uh, reformas varbūt neradīs patiesu politisko revolūciju, Es tomēr uzskatu, ka šīs reformas iet pietiekami tālu, lai pārveidotu un uzlabotu nākamās priekšvēlēšana kampaņas kvalitāti un arī saturu. Tik uzdots jautājums, kāpēc 25? Praktiski apsvērumu dēļ. Tāpēc, ka 25 kandidātu uh, vārdus un uzvārdus ir iespējams pārskatāmā veidā eh, uzdrukāt uz vienas lapuses. Un es domāju, tā būtu kļūda, ja mēs paredzētu šajā papildu sarakstā 27 cilvēkus teiksim, 28, ja Horvātija pievienojas Eiropas Savienībai, tad cilvēki domātu, ka katra dalībvalsts tādējādi iegūst vienu papildus uh, deputāta vietu. Tas tā nebūtu nav domāts. Varbūt, ka tāda situācija varētu izveidoties tieši vēlēšana procesa rezultātā, bet mērķis ir izlīdzināt eh, no vienas puses eh, nacionālismu un otras puses eh, pārnacionālo aspektu šajā parlamentā. Daži uzdeva jautājumu, kāpēc mēs, kāpēc šāds priekšlikums par papildus 25 vietām Nu, par to mēs varētu vēl diskutēt, bet ja mm, mēs nāksim klajā ar priešlikumu par to, ka tiek samazināts eh, katras dalībās deputātu skaits, es domāju, ka šīs priešlikums negūtu atbalstu. Daži izteica kritiku apgalvojot, ka parlamentāriešu skaits būs pārāk liels un parlaments būs pārāk liels. Es domāju, ka tā nav tiesa. Šis parlaments strādā ļoti intensīvi un daži ļoti profesionāli Eiropas uh, politiķi pat izmanto asistentu palīdzību. Un tas viss varbūt tikai palīdzēs mums uh, radīt uh, labākas uh, vadības funkcijas šim parlamentam. Jā, būs divu veidu parlamentārieši. Tā tas būs, bet. Bet tas ir tikai apsveicami un es nedomāju, ka tā, tā būtu problēma pati par sevi. Es, protams, nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem un komentāriem, kas tika izteikti, bet uh, viss dzirdētais noteikti bija ļoti vērtīgs papildinājums turpmākajām debatēm, kas tiks organizētas parlamentā un arī dalībvalstu galvaspilsētās. Paldies! Paldies! Taffa kungs. Questa nostra riunione di stamattina eh, chiederei alla collega vicepresidente Gurmai. Kolēģe Gurmai kundze, lūdzu īsi kopsavilkumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, mums nav daudz laika, tādēļ es runāšu ātri. Un paldies par šo tikšanos šodien. Es esmu pārliecināta, ka mums ir jāsatiekās šeit daudz biežāk ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Mums jau ir jārunā par šīm lielajām tēmām kopīgi. Es eh, uzskatu ļoti svarīgi, ka mēs arī turpinam mūsu tikšanos pēcpusdienā par eh, pilsoņu iniciatīvu Es domāju, ka mums ir nepieciešams vair, vairāk Eiropas, mums ir nepieciešams Eiropas tēmas, mums ir jāstiprina mūsu eiropeiskā identitāte. Es eh, sirsnīgi pateicos Dafa kungam, ka viņš bija ar mieru rakstīt šo ziņojumu, un eh, šis jautājums ir vairāk nekā 20 gadu vecs, un tādēļ mums ir jākoncentrējās uz jauno Eiropu um, ir ļoti daudz tematu, par kuriem mums kopīgi jādomā, un ir pilnīgi skaidrs, uh, ka kopš. Uh, eh, 1979. Eh, gada interesi par Eiropu ir minim, ma, mazinājusies, un tātad piedalījušies ir daudz mazāk pilsoņu. Un šī sadarbība ar Eiropas institūcijām un pilsoņiem nav tik labā. Un Tādēļ mums arī būs jāpārspiež nākošajā uh, sēdē, mūsu tikšanās reizē pie, pēcpusdienā, ka mums ir jāspēr tālāki soļi. Un šajā ziņojumā ir arī ļoti svarīgi uh, un tika pasvītrots, kā vairāk jābūt deputātu sieviešu Eiropas parlamentā. Mums ir eh, jau daudz sieviešu, bet mums ir nepieciešamas vēl vairāk. Paldies Dafa kungam, paldies priekšsēdētājam. Un es eh, tātad eh, jūs aicinu arī pēcpusdienā būt šeit. Paldies! Es jums atgādinu, ka 2015. mēs atsākām savu darbu. Tagad jums ielūgumi ir sadalīti, mēs redzēsimies pusdienās. Tātad e, daži pēdējie vārdi 12 paragrāfs tur nozīmē, ka tur tiek teikts, ka nacionālajie parlamenti piedalās arī Eiropas parlamenta darbībā. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams, nav nepieciešams nekāds trešais parlaments, parlamenti pilda savu romu un tieši arī kontrolē nacionālās valdības. Bet kas attiecas uz eh, vēlēšanu reformu, 223. paragrāfā tad tiek runāts mm, arī par to, ka varētu būt vispārējas vēlēšanas, bet pilnīgi skaidrs arī, protams, ka nacionālajiem parlamentiem būs jāratificē šie grozījumi. Un, piemēram, arī kā kosaku mēs varētu kādu struktūru ieviest, un mēs varam turpināt šo diskusiju. Tā ir strateģiska tēma. Un tas attiecās uz Eiropas kopīgo arhitektūru, un tas nav nekas mākslīgs, nē, tas ir e, ļoti reāls projekts, un ļo, lūdzu domājiet arī par to, ka karš starp uh, Uh, Eiropas Savienības dalību valstīm ir neiedomājams, un tas ir varbūt tikai tāds neliels notikums, kas tomēr piešķir nozīmību mūsu šeit kopīgai sanākšanai. Paldies, labu apetīti!